So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke, kolēģi. Zumindest diejenigen, die schon da sind. Dargie kolēģi, nu vismaz tie, kas jau ir ieradušies, es jūs lūkšu apsēsties savās vietās. Un tad teikšu, ka pulkstenis jau ir pāri trījiem, tādēļ mēs sāksim darbu. Tagad oficiāli sāku sēdi. Startautiskās tirzniecības komitejas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. vēlos piedāvāt trīs grozījumus. Pirmais attiecas uz piekto darba kārtības punktu. Referents šo nevarēja ierasties, tādēļ es piedāvāju piekto darba kārtības punktu apspriest rītdien 14. aprīlī pulkstens 9. astotā darba kārtības punktu vietā. Privātais sektors un attīstība. Un referents piedāvā astoto darba kārtības punktu pārcelt uz 6.7. māju nākamo komitejas sanāksmi. 20. punkts. Tirzniecība un eh, strīdu šķiršana. Šis jautājums tiks apspriests aiz aizvērtām durvīm. Tātad trīs grozījumi šajā darba kārtībā. Vai kolēģi vēl kaut ko vēlas piedāvāt? Helmut? Tu īstenībā visu jau pateici. Es astoto punktu arī gribēju pārcelt uz citu dienu, jo referente nevar ierasties. Lībe komitejā, atbildīgajā komitejā par to jau tika runāts un par šo punktu pārceļot vēlāk darba sanāksmi. Mēs īstenībā ļoti labi iekļaujamies grafikā. Ļoti jauki, saka priekšsēdētājs, ja neviens kolēģis vairs neko nevēlas teikt, tad arī esam grozījuši šādā versijā darba kārtību. Piektais punkts tiek apspriest rīt 9.00 un 8. nākamajā sēdē un 20. punkts tiks apspriests aiz slēgtām durvīm. Paldies! Nākamais darbkārtības punkts - iepriekšējo sēžu protokolu pieņemšana. Kā parasti. Ja līdz šīs sēdes beigām nebūs nekādu piezīmu, komentāru, tad uh, eh, iepriekšēju sēžu protokolu tiks uzskatīt par pieņemtiem. Paldies! Trešais darba kārtības punkts - priekšstādātāja paziņojumi. gribēju pateikt, ka visā pasaulē tagad var skatīties šo sēdi internetā. EP televīzija ir ļoti iemīļots kanāls visā pasaulē. Tātad, kolēģi, lūdzu rēķinieties ar to, ka arī Jaunzēlandē var cilvēki sekot tam, ko jūs šeit darāt. Wir waren als Delegation in. Mūsu delegācija bija Vietnamā, Hanojā un uh, Hočimin City, jeb Saigonā, septiņi delegācijas locekļi un priekšsēdētājs. Delegācijā bija arī divi priekšsēdētāji vietnieki, Vinklera kungs un Caradīla kungs, viņš arī ir uh, Vietnamas referents, un viņi Un abi ETP eh, e grupas locekļi, mm, Kaspārī kungs, eh, SD grupas eh, kolēģis Mārtiņ kungs, tālāk Sarnēs kundze, Rodrīgesas kundze un Prūsta kungs. Es domāju, ka šī vizīte bija ieplānota īstajā brīdī. Uh, jo eh, īstenībā tā sakrita ar eh, pēdējo etapu tirzniecības sarunās ar eh, Vietnamu, un mēs ļoti labi varējām par visu pārliecināties paši savām acīm un arī labāk apzināties, kāds problēmas joprojām pastāv Vietnamā. Mēs tikāmies ar ļoti daudziem sarunu partneriem, arī augstu līmeņu ierēģiem, tikāmies arī ar ministru prezidentu ar ārlietu ministra vietnieku, ar um, tirzniecības viceministru, ar um, Nacionālas asamblējas uh, tirzniecības komisijas priekšsēdētāju, arī ar arotbiedrības priekšsēdētāju un arī dažādiem ekonomikas ekspertiem no komunistiskās partijas. Tikāmies arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar uzņēmējiem, un jāsaka, ka šī bija ļoti bagātinoša vizīte. Mums bija ļoti plaša programma, mēs arī, protams, daudz ko apguvām, uzzinājām, un Un arī presē tas tika atspoguļots, un ministra prezidents teica, ka šīs brīvās tirzniecības nolīgums viņam ir prioritārs un līdztekus citiem līgumiem, par ko notiek sarunas Vietnamā TTIP, un tātad brīvās tirzniecības nolīgumam viņa acīs bija prioritārs status. Un tad varētu arī eh, patiešām lēst, ka Vietnama ir gatava šo nolīgumu parakstīt, ratificēt, un nākamā saruna kārta ir paredzēta jūnija mēnesī. Ir visai iespējams, ka jau jūnijā vai arī uh, nākamajā uh, sarunu kārtā šis nolīgums tiks eh, pieņemts, un tad, protams, tas varētu nākt par labu ekonomiskajai izaugsmē Vietnamā un nenoliedzami uzlabos arī mūsu pozīcijas šajā valstī. Es domāju, ka šī bija ļoti izdevusies vizīte un novērošanas grupa noteikti arī virdzē par tur uh, piedzīvoto. Tālāk balsošana plenārsēdē, makrofinanšu atbalsts Ukrainai, ņemot vērā mūsu komitejas sagatavoto ziņojumu. Balsojums notika 25. martā. Tas bija veiksmīgs, un padome arī ir informēta, ka tā līdz ar to pieņems šo nolīgumu. balsojums par Rietumu Balkānu valstīm un tekstīlu izstrādājumu importu notiks 29. aprīlī. ES ziņojums par investīciju barjerām tika izskatīts martā sevišķi ņemot vērā problēmu jomas Krievijā, Indijā, Brazīlijā, Argentīnā, ASV. Diskusējās ar viceprezidentu Katainenu, mēs tam noteikti vēl pieskārsimies. Viņš runās par izaugsmi, konkurenci, investīcijām, kas ir viņa kompetencē. <clears throat> Un, protams, tas skars arī investīciju politiku citās valstīs. Tie bija man paziņojumi, vai kolēģiem ir kādi komentāri? Vinkler kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Gribēju tikai pavaicāt par procedūru. Nezinu, vai tas eh, atbilst reglamentam. Tātad, kas šeit notiek? Mums eh, ir pilna programma, bet nedomāju ka mums vajadzētu piedalīties mārketinga aktivitātēs, ko izvērš interešu pārstāvi. Es nedomāju, ka mums šādu precedentu vajadzētu radīt, pieļaujot mārketinga aktivitātes šajā komitejā. Un es, es lūgtu, lai jūs pieklājīgi uh, pavaicātu cilvēkiem novākt šos priekšmets no mūsu galdiem. Uh, Vinklera kungs, tas jau tika izdalīts pirms sēdes sākuma un īstenībā izdalīt drīkst tikai to, ko es esmu atļāvis izdalīt. Un tā tas arī notika. Tātad tas uh, acīm redzam tika izdalīts jau pirms sēdes, un līdz ar to mēs nevaram teikt, ka šiem priekšmetiem piemistu kāds uh, oficiāls raksturs. Ceturtais darba kārtības punkts - izstrādājumu no roņiem tirgošana. Bērensenkungs ir zālē, viņš ir mūsu referents. Mēs runājām par 2009. gada direktīvas grozīšanu. Tur ir runāts par šo projektu, produktu aizliegumu. It sevišķi skaļas diskusijas bija ar Kanādu. Un tika runāts arī par inuītu dzīves apstākļiem Kanādā. Mums ir nepieciešams šeit um, jauns likumdošanas priekšlikums, lai tas būtu arī saskaņā ar PTO uh, piedāvājumiem. Un tagad došu vārdu Bencena kungam, mūsu referentam. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Turpināšu dzimtajā valodā, kas ir dāņu valoda. Paldies! Eiropas parlaments un padome pieņēma ar direktīvu uh, Eh, kas eh, aizliedza šādu izstrādājumu tirgošanu Eiropas Savienībā. Norvēģija un Kanāda vērsās PTO un mums tagad ir eh, jāprecizē likumdošana. Es īstenībā varu piekrist šai atkāpēji attiecībā uz inuītiem. 2009. gadā jau mēs vienojāmies, ka inuītiem ir e, jābūt iespējai baudīt šādas atkāpes privilēģijas. Viņi nedrīkstētu ciest no šīs likumdošanas pieņemšanas. Un e, šodien es saku, ka. Uh, Mēs esam ļoti šausmīgi attiekušies pret inuītiem. Viņi dzīvo ļoti neizdevīgos dzīves apstākļos, ļoti tālu, tālu ziemeļos, un viņi eh, mēģina izdzīvot, kā vien uh, viņi var. Uh, Viņi izmanto uh, roņādas uh, apģērba gatavošanai, viņi pašēd roņu gaļu, bailo ar to suņus, un īstenībā viņiem šādi dzīves apstākļi ir bijuši jau gadsimtiem ilgi. Mums ir jārunā par to, kā šis likumdošanas akts varētu sas sasaukties ar PTO normām. Bet īstenībā šeit ir pieņemts kas tāds, kas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Uh, īstenībā eh, te ir pieņemts likums un uh, ir pilnīgi aizmirst to cilvēku likteņu, ko tas ietekmē. Komisija nav izpētījusi šīs sekas, mums ir uh, jādara labāks darbs, komisija savu darbu ir veikusi patiešām uh, vāji. Mēs vēlamies, lai katrs savu darbu veikt pēc labākās sirdsapziņas. Uh, Un jāsaka, ka šī likumdošana inuītu dzīve ir ietekmējusi tikai slikto pusi. Grīnlande eh, eh, eksportē uh, roņādas un 9 eh, miljoni bija apjoms 2009. gadā un 2014. gadā tikai 2 eh, miljoni. Mēs runājam par vienkāršajiem cilvēkiem, kas dzīvo ļoti, ļoti tālu no Briseles, acīm redzams pārāk tālu, nu viņiem nav aiz katra stūra, piemēram, eh, lielveikali, viņi bieži vien iztiek bez elektrības un. Viņi ir atkarīgi no Grenlandes, jo Grenlande uzpērka roņādas, eh, subsidē viņu uh, eksistenci, un 135 eh, roņādas tagad uh, tās nevar pārdot, un tas nav ilgtspējīgi, un tas, tā arī nav ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. Es gribu, lai komisija um, ļoti rūpīgi izmeklē šīs atkāpes uh, ietekmi uz cilvēku dzīvi un uh, ir jābūt iespējai situāciju uzlibot, lai uh, šie cilvēki pārāk necieši. Ir jāparūpējas par to, lai būtu laba likumdošana, ir jābūt ilgspējīgai attīstībai Tie ir cilvēki, kas īstenībā pret dābu, pret vidi attiecas daudz labāk nekā jebkurš no mums. Viņi nerada nekādu slogu ekosistēmai. Mēs Briselē varētu ļoti daudz iemācīties no šiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par atkāpi attiecībā uz Baltijas jūras uh, reģionu, īstenībā tā ir tāda kā ķirurģiskā uh, iejaukšanās, piemēram, vai nu tāda brutāla iejaukšanās uh, nocērtot uh, krēslam vienu kāju un izliekoties, ka tas neko nemaina un ka krēsls joprojām ir gan stabils. Div, eh, Baltijas jūrā uh, izmanto ļoti maz uh, roņu, dažādam tāda maza apmēra, maz mēroga rūpaliem. Ja mēs šeit kaut ko grozīsim, tad roņi eh, no Baltijas jūras. Eh, Baltijas jūrā būs pārāk daudz roņu, mums ir eh, jāierobežo šī, šī attīstība, jo roņi apēd ļoti daudz zīvju, bet tagad mēs roņus uztveram kā tādu sērgu, bet katrā ziņā ir jābūt ilgspējīgai, ekoloģiskai saimniekošanai. Es gribu teikt, ka tas arī nav saskaņā ar PTO normām. Es lūdzu, lai komisija ar mani sadarbojas. Mēs te nerunājam par kaut kādiem tehniskiem parametriem. Mēs runājam par to, lai spēkā tiktu saglabāts ļoti trausls 2009. gadā panākts kompromiss. Saskaņā ar uh, dzīvotņu direktīvu mums ir jāņem vērā šie cilvēki, kas dzīvo Baltijas jūras reģionā, kas izdo sev pieejamos resursus ilgtspējīgā veidā. Paldies. Dankeschön, Herr Paldies, Bencen kungs. Laiksprīda kunga nav klāt sociāldemokrātu ēnu referenti, bet Šūster kungs viņu aizvietos. Jā, Laiksprīda kungs palūdz man kaut ko nolasīt viņa vārdā par šo ziņojumu. Dargie kolēģi, dargās kolēģi, kā mēs visi zinām, PTO apstiprināja ES ieviesto roņu produktu izstrādājumu uh, Uh, aizliegumu, bet ir jāievieš konkrēts atkāpes. Bensen kungs to ir ņēmis vērā. Paldies viņam par to, kā SD grupas ēnu references uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot minimalistisku pieeju un izņēmumu kārtā vajadzētu sekot komisijas priekšlikumam. Mēs vēlamies grozīt tās jomas, ko kritizē PTO. Es domāju, tas būtu drošākais ejamais ceļš. Uh, un uh, nevajadzētu atkal jau spēkā esošo likumdošanu tagad pilnībā uh, izvērtīt no jauna. Uh, Daži, eh, daži referentu priekšlikumi mums šķiet gana labi, piemēram, eh, ietekmes izvērtējums, kā šī likumdošana ir ietekmējusi eh, vietējo pamatīdzīvotāju dzīvi, un mums vajadzētu saprast, vai šīs prasības ir jāizpilda, jo tā ir PTO normu īstenošana. Te tiek runāts arī par Te netiek piedāvāta vispārēju tāda mm, regulas grozīšana, bet gan tikai atkāps ieviešana attiecībā uz pamatiedzīvotājiem un ilgspējīgu resursu apsaimniekošanu. PTO piedāvāja šo resursu apsaimniekošanu svītrot un tagad tiek piedāvāts to pārformulēt. Mums īstenībā šķiet, ka tas nav pats labākais priekšlikums, jo tas varētu atkal nostādīt attiecīgās kopienas nelabvēlīgā situācijā un novest pie diskriminācijas. Mums liekas, ka šī atkāpa izņēmums ir ir joprojām jāpatur spēkā. Ja mēs runājam par pamatīdzīvotājiem, mēs noteikti varēsim vienoties ar referentu un atrast arī kompromisu ar uh, nepacietību gaidām jauns priekšlikums un arī uh, turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Kembela kunga nav zālē. Alde ēnu referents arī nav klātesošs. Goe. Minēra kundze. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Referents Bensens mēģina šeit apstrīdēt PTO spriedumu. Viņš vēlas, lai varētu atkal komerciāli medīt uh, roņus Un, lai to varētu darīt šie pamatiedzīvotāji. Mēs neesam pret MRM izņēmumu un arī pret IC izņēmumu, bet mēs esam pret šo komerciālo gaisotni, kas šeit ir iezagusies. Un PTO, ne, es domāju, arī nepieņems šo grozījumu, tā tas nebija domāts. Ja mēs vēlamies, lai šie izņēmumi stātos spēkā, tad būs neiespējami arī. Uh, atteikties no uh, tādas lielas komerciālas tirzniecības. Mēs esam pret Bensena grozījumiem un arī balsosim pret tiem. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā. Lūdzu. Ich darf mich meiner Vorrednerin. Gribēju papildināt iepriekšējās runātājs teikto arī mēs uzskatām, ka ziņojumu nevar atstāt šajā versijā. Ja runājam par RMM izņēmumu, esam konstatējuši, ka ir tikai viena dalība valsts, kas eh, šādu izņēmumu izmanto. Tur bija 31 certifikāts pieprasīts. Līdz ar to šo punktu mēs noteikti bez eh, īpašām grūtībām varam vienkārši svītrēt. Runājot par inuītiem. No jāsaka, ka komerciāliem nolūkiem šos produktus nedrīkst izmantot. Nu, varētu tātad šeit dažus vārdus grozīt. Un mēs nedomājam, eh, ka vajadzētu svītrot to, ko piedāvā svītrot eh, referents. Paldies! Ikīna kundze FTT vārdā. Grazie. Mi mm, unisco anch'io alle voci precedenti. Dei... Liels paldies priekšsēdētāji. Piekrīt kolēģiem, kas nu pat izteicās. Es domāju, ka mums ir jādara tas, ko galvā savien ir apņēmusies paveikt, respektīvi apturēt tirniecību ar precēm produktiem, kas tiek sagatavot izmantojot roņ, roņus. Uh, Jo galu galā šādu izstrādājumu rezultātā roņi tie, nolūku, izgatavošanas nolūkos roņi tiek nogalināti, un rezultātā visa šī suga tiek apdraudēta. Tāpēc es atbalstu aizliegumu šādu izstrādājumu tirzniecībai. Un mums ļoti uzmanīgi jāuztars, jāizturas brīžos, kad domājam par kaut kādu atlaižu piešķiršanu. Protams, tie, kas dzīvo pašos tālajos Kanādas ziemļos, iztiek no šīs tirzniecības, bet nevienmēr ir tik viegli nodalīt. Uh, kuri dzīvnieki tad tiek um, ķerti un nogalināti tradicionālā veidā, un kas savukārt krīt par upuri nežēlīgai roņu slaktēšanai. Tāpēc jāizturas ļoti piesardzīgi. Mums jāpārliecinās, ka mēs gal galā nepēdējam pašreizējos tiesību aktus pārāk vājus, jo tas beigu beigās var apdraudēt visu šīs sugas izdzīvošanu. Un vēl viena lieta, ko gribu pieminēt. Ir apstiprināti zinām noteikumi Eiropā par šādu izstrādājumu importu, tie ir bijuši spēkā jau iepriekš, nu un tagad tiek slēgts sirdniecības nolīgums ar Kanādu, kas mm, varētu atkal šos noteikumus un tiesību aktus apdraudēt. Kanāda var pieprasīt kaut kādu veidu vieglākus, mazāk striktum, striktus mērus, bet nedrīkstam tam pakļauties. Paldies, Jānērkungs, tālāk. Lielas paldies! Pirmām kārtām paldies Bensen kungam par ziņojumu projektu. Es zinu, ka šis jautājums ir visai sarežģīts, daudz šaitņēns un tam jāpieiet ir no tāda pareiza skatu punkta, bet galvenais uzdevums, kas mūsu priekšā ir, e, mums jāpār, jāpārliecinās, ka ES tiesība akti atbilst Pasaules tirniecības organizācijas noteikumiem. Tas jau nav jautājums, bet jautājums, tas galvenais jautājums. Bet galvenais ir, kā tad mēs to panākam, un es domāju, ka Bensen kungs ļoti pamatot saka, ka tas, kā komisija šobrīd e, mēģina rīkoties metodu, ko komisija ierosina, lai nodrošinātu ES tiesību aktu atbilstību PTO noteikumiem, vienkārši nekam nedara. Tas ir vienkārši slikts priekšlikums. Šādā veidā nevar nodrošināt ES tiesību aktu atbilstību PTO noteikumiem. Un par šos pamatos mums vajadzētu atgriezties pie izējas punktiem un atcerēties, ko šī komiteja teica. Tā brīdī, kad mēs šos tiesību aktus apstiprinājām, mēs toreiz brīdinājām par šādu situāciju. un šī komiteja izstrādāja atzinumu, un es domāju, ka mums vajadzētu noraidīt šāda veida e, tiesību aktu. Mēs toreiz to ierosinājām tāpēc, ka uzskatījām, ka, ka šī nežēlīgā bezmērķīgā roņas laktēšana atsevišķās pasaules daļās būtu jāizbeidz, bet, ne, bet mēs negrasījāmies teikt, ka tirniecība pat pa sevi rada problēmas. Un komisijas priekšlikums atkal iekrīt tajā pašā slazdā kā iepriekš. Tas ir tāds ātrs ielāps, bet es nedomāju, ka tas ir tas pareizākais. Pirmkārt, komisijas priekšlikumā tiek ierosināts, ka eh, šie, šie izstrādājumi no Kanādas un Inuitiem var tikt eh, pārvietot pa visu pasauli un pārdot jebkur, bet Eiropas Savienībā nogalināto roņu iz, izstrādājumi, tad tomēr ir aizliegt jebkur, pat ja viņi tiek nogalināti daudz humanākā veldā. Es domāju, tas nav pareizi, tā ir diskriminācija otram kārtām. Komisija noveikusi pat ietekmes novērtējumu, lai kvantificētu e, šos efektus un parādītu, kā kvalitatīvi tas ietekmēs cilvēku dzīvi. Un tas ir tikai vēl viens lielisks piemērs tam, cik slikti mēs, cik viņi cenšas kaut ko salāpīt ar šo tiesību aktu grozījumu. Tā vietā, lai šeit runātu par roņmedību atļaušanu, viņi šiek faktiski um, runā par to, ka roņi varēs tikt medīti plašākos apmēros, jo demografiski iedzīvotāju apmēru pieaug, skaits pieaug. Bet būtu taču jā, jādomā par izstrādājumu skaitu samazinājumu. Tātad, ko vēlamies teikt komisija? Kom, ko izskatās, ka saka komisija? Jā, nu, turpiniet vien uh, Ehm, nogalināt roņus, ražot šos izstrādājumus, bet dariet to vienkārši bez mazāk pārpalikumiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizi. Uh, Tas ir pretēji visiem bioloģiskās daudzveidības principiem, ko esam pieņēmuši dalībvalstīs. Tad lūk, šeit tiek teikts, turpināsim vien nogalināt roņus, bet vienkārši sadedzināsim viņus tā, it kā viņi būtu kāda atkrituma. Tātad izstrādājums gan nepieļausim. Bet tas taču mēs nevēršamies pret šīs sugas saglabāšanu, un tas ir pilnīgi nepareizi. Vai tad tā drīkst? Tātad suroņu medības jau notiks, gan tagad, gan turpmāk. Bet ko tad mums darīt ar tiem roņiem, kas tiek tad beigās nomedīti? Vai tiešām tad viņi tiek uzskatīti par atkritumiem, kaut kur norakti, sadedzināti? Nē, nu tad labāk no viņiem taču kaut ko izgatavot, vai tā ne tā? Un tāpēc es uzskatu, ka priekšlikums, kur tiek runāts par šīs atlaides pārformulēšanu, tā kā referents saka sastie grozījumā, būtu tas pareizākais. Jo tādā veidā mēs vēršamies pret prašu problēmu, nevis cenšamies uzlikt kaut kādu ielāpu, sakot, ka lūk, medīsim vien tos roņus, bet noraksim viņus, ka atkritums nekāds izstrādājums nesim. Tas ir nepareizi, tas nepareizi pret vīdi, nepareizi pret tirsniecības politiku, un mēs kā komitē to nedrīkstam pieļaut. Laihtfrīda kungs. Paldies, es atvainojos, ka atnācu ar novēlošanos. Jā, bet nu daudzi jau tā tipiski, sistemātiski ne, ierodas nelaikā. Pirmdien es negribēju izteikties, bet Fjellner kunga teiktais īstenībā man uz to pamudināja. Īsnībā es to aplūkoju pavisam citādāk. Mēs iepriekšējā sasaukumā pieņēmām labu likumdošanu, to atbalstīja kolēģi vairākums, un mēs gribējām, lai tā paliek spēkā, un kanādieši dažādu iemeslu dēļ to apstrīdēja. PTO reaģēja un piedāvāja um, marģinālas izmaiņas, un īsnībā tā to vajadzētu arī atstāt. Mums nevajag te neko vairāk, un mums vajadzētu parūpēties lai uh, netiktu tā brutāli noskaņi, nogalināti roņi, un mums tas ir tā jādara, un mums ir jāstrādā saskaņā ar eh, PTO uh, piedāvāto ietvaru, un es domāju, ka šeit nevajadzētu neko pārāk daudz grozīt. Paldies. Jā, Fēļā, bitte. Maybe we should have a Fjellnerkungs. Nu, varbūt mums vajadzētu beidzot diskusijas. Mums tik rata, ka tas ir iespējams. Laitkrina kungam es gribu teikt, ka ne tikai Lufthansa mēdz kavēties un ne tikai pirmdienās, nu daudzām citām valstīm lido citas aviosabiedrības, kas tieši to pašu piezīvo. Bet es piekrītu jums, jā, ka ir jāpā, jāsbeidz roņu nogalināšana ne, šādām patvaļīgām metodēm, bet pats šis tiesību akts pēc uh, sava rakstura, uh, nu, it kā apgalvo, ka inuiti nekad nenogalinās roņus kaut kādā nepareizā veidā, bet Eiropas savukārt uh, mednieki vai iedzīvotāji gan to vienmēr darīs pilnīgi nepareizi un, un nepieļaujami. Nu, un tas tā automāts tiek pieņemts. Un tad iznāk, ka mēs, mums vajadzētu teikt, ka Bet tad iznāk, ka mēs, eh, nu, tomēr nodalām eh, šeit tos, tos, kas drīkst nogalināt un kas nedrīkst nogalināt, tāpēc, ka pār vieniem mēs drīkstam pieņemt tiesības aktus, par citiem nē. Voorzitter, ik ben blij te horen dat meneer Fjellner. Priekšsēdētāji, es ar prieku dzirdēju, ka Fjellnera kungam ir arī zināmas grūtības pieņemt šo priekšlikumu. Bet man šķiet, viņš nav sapratis sekojošo tādu, ja jūs prasāt naudu par šiem izstrādājumiem no roņiem, īstenībā tā ir motivācija uh, nomedīt vēl vairāk roņu. Ja mēs pasakām, ka pamatiedzīvotāji saskaņā ar šo izņēmumu drīkst medīt roņus, tad vienīgais pamudinājums varētu būt tāds, ka šie cilvēki varētu to izmantot tikai paši savām vajadzībām, nevis tirzniecībai, un mēs esam pret šādu tirzniecību, pret komercializāciju. Tātad, kad tiks prasīt naudu par roņu ādas vai, vai citiem roņu izstrādājumiem, nu tad tas uh, atvērs durvis šādai komerciālai tirzniecībai. Paldies! <clears throat> David. Let's go back just once. Mm, bet, jā, gribēju tikai, lai mēs pakāpjamies soli atpakaļ un atceramies, ka parlaments un arī šī komiteja pagājušais nesniedz atzinumu. Mums bija ļoti tāds ciešs balsojums, bija Strasbūrā pirmdienas vakarā vēlā vakarā sanāksme, bija toreiz eh, visādi mednieki uzradušies, nevis parastie komitejas locekļi toreiz uz sanāksmi, tas ir cits stāsts. Bet mums vajadzētu atcerēties, ka parlaments pieņēma šo tiesību aktu ar lielu balsu vairākumu. PTO pateica, ka mums ir tiesības arī to darīt. Ierobežot tirzniecību pamatoties uz dzīvnieku labturības apstākļiem, tas ir saprotami, un tas tiek attaisnots ar saprotiskiem tiesību aktiem. Turklāt līgumā, nu, lūk, dzīvnieki tiek uzskatīti par dzīvām radībām, tas dod vēl tālāku pamatu mums viņus aizsargāt. Un tāpēc atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu un arī PTO nolēmumu un atšķirība starp Fjellner kunga jautājumu atbildēm, ir tas, ka mēs šeit runājam par, komer, vai mēs runājam šeit par roņu komerciālu medīšanu. Vienalga, ES vai ārpus tās. Tātad ES teritorijā un ārpus tās. Un te runājam par komerc medīšanu, kas tiek liek, aizliegta. Bet mēs esam pateikuši, ka, lūk, vēsturisku un kultūras apsvērumu dēļ tiek jāpiemēro atlaidi inuitiem. PTO pateica, ka mēs nesam šo atlaidi šeit izstrādājuši atbilstīgi, un viss, kas mums šobrīd būtu jādara, būtu nevis jāatsāk visas šīs debatas, uh, bet gan jāpaskatās uz to, kā mēs nodrošinām atbilstīgu šeit grozījumu attiecībā uz inuītu atlaidi, tā lai komisijas priekšlikums varētu iet pareizajā virzienā. Tas nekādā veidā neapturēs to, ne, nekavēs inuītu kopienām Eiropas Savienības teritorijā e, izmantot šo atlaidi. Mums vienkārši ir jāaptur šī komerc medīšana ārpus ES. Tas ir mērķis. Paldies, un tālāk es došu vārdu komisijas pārstāvim. Mārtiņš Lukas ir šeit, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Arī mēs gribam teikt paldies referentam par atzinumu projektu, un paldies, ka viņš ar mums konsultējās strādājot pie šī dokumenta. Gribētu pavisam īsi atgādināt, ko tad PTO nolēmums teica, jo tas ir tas izejas punkts. PTO no, no, no no, no, nolēmumā bija tiek, tika teikts, ka tiek uzturēts šis liegums attiecībā uz roņmedību liegumu. Tas ir milzīgs sasniegums, bet tika uzmanība pievērsta diviem izņēmumiem, ko mēs pievēr, pie, piešķiram šī aizlieguma rezultātā. Pirmais izņēmums attiecas uz precēm no uh, jūras resursiem, un otrs inuitu medību rezultātā nogalināto roņu produktiem. PTO nepiekrita, ka šāda veida, pirmais, pirmā atlaide, šī pirmās medības būtu atšķirīgas no komerc medībām Kanādā vai Norvēģijā, un tāpēc tā būtu diskriminācija šis MR, tas, ka šis MRM medniecība ir bez peļņas un maza apmēra, tas tomēr nenodrošina pietiekamu atšķirību, lai to nošķirtu no komerc medībām Kanādā un Norvēģijā. Kas attiec uz inuītu atla, atvieglojumu, tur šis no, nolēmums bija pilnīgi atšķirīgs. Tur bija teikts, ka, lūk, principā šī atlaida ir pieņemama, jo inuītu medības ir atšķirīgas no komerc medībām Kanādā un Norvēģijā tādā ziņā, ka tā ir, tās ir nepieciešams šiem inuitiem, vietējām kopienām, eh, kā tas atzīst startotiskos tiesību aktos, lai tās varētu izdzīvot. Un tāpēc tas jāieslēdz no dažāda veida tirgus liegumiem, jo tas viņiem vajadzīgs iztiks nodrošināšanai. un tā bija būtiska uzvara es, ka šāda atlaida tika apstiprināta. PTO gan toties nepatika tas, ka netika nodrošināta eh, nekāda atzīšana attiecībos dzīvnieku labturības prasībām, un inītu atlaides kontekstā netika pateikts, kā skaidri nošķirt komercmedības no šīm inuītu medībām. Nu, lūk, tas izrietēja no šīs direktīvas un visas šīs tiesvedības, kas gadiem ilga komisija uh, aizstāvēja ar, nu, durēm un, nezinu, sviedriem vaigā visus šos, ties, šos pašreizējos tiesību aktus, lai paturētu arī šo MRM aiz, atlaidi. Bet PDO nolēmums, kā jau teicu, teica, ka šis, šī atlaide neatbilst prasībām. Tālāk mēs piemērojam tādu kā gandrīz ķirurģisku um, attieksmi, um, cenšoties šo PTO nolēmumu piemērot tiesību aktus. Tā jau nav pirmā reize, kad mums ir jāmaina tiesību aktu pamatoties uz šādiem nolēmumiem. Pagājušo reizi tas bija šķiet pirms diviem diviem, trim gadiem, kad bija preddempinga tiesība akti jāmaina pēc tam, kad Ķīna iesūdzēja mūsu tiesā. Toreiz parlaments un padomu izvēlēs tādu pašu pieeju, respektīvi pirmām kārtām tiesība akts tika paturēts spēkā visā, cik vien tas bija iespējams, un izmaiņas tika izdarītas tikai tajā pašā nepieciešamākajā daļā, lai īstenot PTO nolēmumu. Tajā pašā laikā īstenošanu norisināt pietiekami pamatīgi, lai, eh, nu, tad varētu šo PTO nolēmumu arī ņemt vērā. Un, protams, ka tur bija arī noteikti zināms laika termiņš, kā rezultātā nevar notikt visa šīs īstenošanas darbības pārskatīšana, protams. Izmantojot līdzīgu pieeju, kas mūsuprāt sev pierādīja praksē kā pamatota, pieeja attiecībā uz PTO nolēmumu īstenošanu non, eh, nu, nonācām pie tā, ka lūk šis MRM eh, izņēmums tiek svītrots. Es centos to aiz, aizstāvēt, cerēju, ka varēs to kaut kā izglabt, bet, nu, juridisko ekspertu nolēmums bija tāds, ka to tomēr nevar. Ja vēlamies, lai PTO noteikumi tiktu īstenot dzīvē, tad šīs izņēmums ir jāsvītro. Pat ja mēs mainam šo MRM atlaides nosacījums, tad vienalga rodas problēma ar diskrimināciju salīdzinājumā ar komercmedībām Un, ja šī atlaide savukārt tiek paplašināta, tad mēs apdraudam šo liegumu kā tādu. Tātad tāds kā, nu, šis nebeidzamais ritens, kur nav ne, nav ne gala, ne malas. Tātad eh, visvien, vienīgais, ko varējām darīt, ir šo izņēmumu svītrot. Un nu, tad palikam tikai pie inuītu izņēmuma. Uh, un te jāiestver, jāietver tāda valota, kas atzīts arī dzīvnieku labturības nosacījumus un, zinām, drošības klauzulu nosacījumus, kas ļauj nošķirt šīs medības no komercmedībām. Mērķis bija paturēt spēkā tādu uh, jēgpilnu izņēmumu minītiem, ko var izmantot gan Grenlandes inuīti, gan arī, nu, šādas vietais kopienas citur pasaulē. Paldies! Es paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, un tagad došu vārdu atkal mūsu referentam. Lūdzu. Čak. Eh. Lielas paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tad pakavēšos pie tā, ko teica komisija savas uzstāšanās beigās, sakot, ka tam jābūt jēgpilnam izņēmumam inuitiem. Un eh, es esmu dzirdējis līdzīgus vārdus arī no daudziem citiem runātājiem šodien, tāpēc priecājos, ka daudzi šodien vēlējās, lai tiktu veikta ietekmes novērtēšana šim tiesību aktam, tā lai mēs redzētu, kā tas ietekmēs inuītu sabiedrību, piemēram, Grenlandē. Un es ceru, ka ēnu referentiem ir bijis laika iepazīties ar šo ziņojumu, ko es te tagad vēcinu jums acu priekšā. Tas ir no pasaules uh, divas. Uh, dabas fonda, jeb WWF saīsinājumā, viņi ir sagatavojuši ziņojumu par roņiem Grenlandē. Un viņi tur apraksta to, kas noticis pēc šīs regulas spēkā stāšanās. Piekrītu runātājiem, kas teica, ka mums jāpārliecinās, ka nenotiek tāda nežēlīga, brutāla roņu slaktēšana. Un to redzējām, nu, Kanādā attiecībā uz roņu mazuļiem, bet mēs nerunājam par šādu veidu nogalināšanu, kur runājam par inītiem. Inīti ir medījuši roņus gadsimtiem jau savās apladojušajās teritorijās, un tagad viņiem faktiski savas mājas ir jāatstāj, jādodas prom, viņi vairs nevar dzīvot šai sasaluma teritorijā, jo viņi nevar citādi nopelnīt sev iztiku. Un nevar jau runāt par to, ka inuiti tikai personīgām vajadzībām tagad šo roni patērās, nu, tur nezinu, gaļa suņiem un ģimenei, bet viņiem taču ir vajadzīgs arī šīs pārsimts roņādas, ko tad viņi kaut kur pārdod. Mēs nerunājam par tūkstošiem roņu, kas niktu brutāli nežēlīgi slaktāt. Nē, mēs runājam par inuitiem, kas medī šos roņus, nogalina roņus tajā gada laikā, kad turklāt e, šai pasaules daļā ir pilnīga tumsa. Un tāpēc es ceru, ka ēnu referenti dos savu ieguldījumu risinājumu meklēšanā tā, lai mēs atbildīgi izturētos pret šiem cilvēkiem. Es domāju, ka komisija faktiski ir sēdējusi rokas klēpī salik, salikusi un neko nav darījis. Mēs runājam par PTO nolēmumu īstenošanu tagad. Tiesību akti, kas tika pieņemti vēl 2014. gada maijā, tas toreiz tika pieņemts, cik ilgs laiks ir jau pagājis, un tagad mums tiek teicis, ka mums tiks uzlikts sots, ja mēs neievērosim noteikums. Es domāju, komisija vienkārši neko nav darījusi visu šī gandrīz gada laikā. Es esmu atvērts dažāda veida idejām un grozījumiem pašreizējos tiesību aktos, bet es arī gribētu cerēt, ka Eiropas komisija tomēr sapratīs, tas nav tikai tehniska rakstura grozījums, mums ir jārespektē šie iedzīvotāji, šie cilvēki, kuriem tas ir pats iztikas avots. Viņi daudz labāk izturas pret dabu nekā jebkurš no mums šeit Briselē, Dānijā vai kaut kur citur. Viņi respektē dabu, viņi neietekmē negatīvi ekosistēmu sev apkārt. Mums ir jārespektē šie cilvēki un viņu dzīvesveids es domāju, ka tas ir arī ilgspējīgs, ilgspējības jautājums. Ilgspējības jautājums attiecībā uz cilvēkiem, pret kuriem mēs nekad neesam izturējušies labi un pareizi, un es ceru, ka jūs iepazīsieties visi ar šo ziņojumu, tā lai mēs varam atrast risinājumu šai situācijai. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. aprīlis, pulksnes 12. dienā. Un tad 7. maijā savukārt šeit komitejā par šo ziņojumu arī balsosim. Un tad, protams, šo atzinumu nodosim tālāk vadošajai komitejai, kur savukārt 4. jūnijā notiks balsojums. Līdz ar to esam beiguši diskusijas par šo darbu kārtības punktu. Tālāk, kā jau teicu, piektais darba kārtības punkts ir pārlikts uz rīt no rītu, Un tas nozīmē, ka tagad būs neliela pauzīte. Nu, teiksim, desmit minūtes. Nu, un tad īsi pirms četriem esam atkal šeit, lai varētu turpināt darbu. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, öffne ich. Dārgie kolēģi, turpināsim darbu. Ar prieku sveicu mūsu vidū komisijas vicepriekšsēdētāju Katainenu kungu. Gribu viņu ļoti silti sveikt šajā komitejā. Tā ir pirmā reize, kad viņš ir ieradies pie mums. Es ceru, ka tā nav pēdējā un mūsu dialogs turpināsies. Jo, protams, mūsu darba jomas sasaucas ļoti daudz investīcijas, izaugsmes veicināšana. Tas ir neatraujami saistīts ar tirzniecības politiku. Katainen kungs man nu pat pateica, ka viņa, viens no viņa galvenajiem uzdevumiem ir uh, stāstīšana par komisijas investīciju plānu un arī uh, tādā veidā investīciju veicināšana. Uh, lai eh, šis jaunais starts Eiropai būtu patiešām realistisks. Un tas noteikti ietekmēs arī tirzniecības politiku. Mēs eh, neapstrīdami vēlamies veicināt arī eksportus. Mēs, protams, vēlamies, lai investīcijas tiktu veiktas arī trešajās valstīs jo ir daudz valsts, kas startautiskā līmenī vēl nav tik aktīvas, un, protams, jādomā arī par mūsu ārtavu Eiropas 2020. gada stratēģijai. Tātad mēs ļoti daudz, daudzas aktivitātes veicam līdzīgi, kā jūs, Katainēn kungs, sirsnīgi jūs sveicu, un tagad dod vārdu. Lūdzu. Mr. Chairman, Paldies priekšsēdētājiem, cienījamie deputāti. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo viedokļu apmaiņu. Esmu gatavs un būšu ļoti priecīgs ar jums diskutēt par visiem jautājumiem, kas jūs interesē. Bet o, uh, savā uzrunā prezentācijā koncentrēšos uz uh, divām galvenajām komisijas prioritātēm - investīciju plānu un transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību. Šīs divas lietas ir katra pat par sevi ļoti svarīgas, bet vislielāko labumu sasniegsim, ja virzīsimies līdzvērtīgi veiksmīgas priekšu abās frontēs un ja izmantosim to sinerģijas. Pievēršu sākuma investīciju plānam. Pagājušā novembrī mēs apstiprinājām savu investīciju plānu Eiropai un arī apstiprinājām priekšlikumu par Eiropas strateģisko investīciju fondu janvārī. Investīcija plāna likumdošanas priekšlikums tagad ir šī, šīs institūcijas rokās. Mēs cieši sakojam dažādu komiteju darbam un sniedzam informāciju, ko tās pieprasa. Mēs sagaidām ļoti auglīgas diskusijas trialogā ar parlamentu un padomi un ceram, ka šis Eiropas investīcija fonds varēs sākt savu darbu jau vasarā. Šī ir pirmā mūsu mandāta lielā likumdošanas uh, institīva, un ļoti svarīgi parādīt mūsu pilsoņiem, ka šoreiz lietas tiešām mainīsies. Mums jāparāda, ka varam strādāt kopā un nodrošināt ilgspējīgu ekonomikas atgūšanos. Ja vēlamies būt veiksmīgi savā darbā un ja mēs patiešām vēlamies radīt jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem un Eiropas pilsoņiem, mums ir jānovērš pašreiz esošās investīciju barjeras Eiropā, jo īpaši barjeras pārobežu un starptautiskām aktivitātēm. Pēdējo pāris mēnešu laikā ceļojos pa Eiropu, izskaidrojot un diskutējot par investīciju plānu, un viena no tēmām, kas ko bieži dzirdu no privātā sektora pārstāvjiem, ir tas, ka ir steidzami nepieciešams panākt progresu vienotajā tirgā, tirgu un ir jānovērš investīciju barjeras, lai varētu uzlabot vispārējo investīciju klimatu. Eiropas Savienība arī ir iesaistījusies ļoti plašā tirzniecības un investīciju sarunu procesā. Uh, mums ir eh, jārunā ar saviem eh, starptautiskajiem partneriem, starptautiskajiem klientiem un jānodrošina tas, ka investīcijas ārvalstīs tiks aizsargāts. Komisijas pieeja investīciju plāna un tirzniecības eh, nolīgumu kontekstā šīs, šis darbs savstarpēji viens otru atbalsta. Ar investīciju uh, plānu mēs vēlamies piesaistīt gan ārvalstu, gan iekšējās investīcijas, bieži vien tas nodrošina papildu zinātības um, investīcijas un arī papildu kapitālu. Tas nozīmē, ka uh, ir nepieciešama mm, tātad šāda stabila un prognozējama vide investīcijām. Tas arī tas, ko komisija vēlas savu investīciju plānu panākt. Mums ir jāīsteno regulatorās reformas iekšā Eiropas Savienībā, lai mēs varētu vēst veiksmīgākas sarunas un nodrošināt veikt labvēlīgākus apstākļus mūsu uzņēmumiem, kas vēlas veikt darījumus ar ārzemēm. Ja vēlamies nodrošināt patiesu digitālo vienoto tirgu, tas arī ļaus pastiprināt mūsu pozīcijas starptautiskajās tirzniecību un investīciju sarunās. Investīciju plāns palielinās starptautisko tirzniecības nolīgumu labvēlīgo ietekmi un veicinās arī strateģiskās investīcijas pētniecībā um, un dažādās citādās jomās, padarīs Eiropas Savienības uzņēmumus konkurētspējīgākus un ļaus tiem veiksmīgi darboties globālā mērogā. Tirzniecības un investīcija politika ir jopaši svarīga MVU. Um, Un galvenā prob problēma um, Eiropas MVU veiksmīgi darboties globālajā tirgu ir kapitāla trūkums. Investīciju plāns var kļūt par katalizātoru tam, lai arī mazajā un vidējā uzņēmumi varētu izmantot visus labumus, ko sniedz starptautiskie tirzniecības nolīgumi, tas sniegs viņiem iespējas paplaš, paplašināt savu darbību arī ārzemēs. Mēs smagi strādājam, mēs vēlamies pastiprināt Eiropas Savienības pozīcijas globālā līmenī, un es zinu arī tas, ko vēlas panākt šī komiteja. Ja runājam par mm, mm, tētību, tas ir ārkārtīgi plašs tirniecības nolīgums, par tam arī pievērsta īpaša uzmanība. Tas ir svarīgs gan jūsu komitejai, arī es uz to ļoti koncentrējos, jo tas var pastiprināt Eiropas Savienības ekonomiku, un tas ļaus atbalstīt arī um, mūsu um, vērtības. Ir iespējams noslēgt šādu nolīgumu, tajā pašā laikā nemazinot mūsu standartus gan uh, vides, gan darba spēka, gan, piemēram, pārtikas drošības jomā. Uh, priekšsēdētājs Junkers ir izveidojis darba grupu tētip uh, jomā. Es to, um, es tās līdzpriekšsēdētājs kopā ar Timermana kungu, Mēs pārspāraugām visus sarunu aspektus un arī komisāra Malmstrom um, sniedz savu atbalstu. Mēs vēlamies panākt progresu investīciju lomā un var atkārtot to, ko teica komisāra Malmstroms uh, kundze uh, šajā komitējā pagājušā mēnesi, var pilnībā tam piekrist. Es varu teikt, ka arī no investīciju plāna uh, perspektīvas <clears throat> uh, Mēs uzskatām, ka tātad iezīmētās strīdus izšķiršanas iespējas ir pareizais ceļš uz priekšu. Turmākajos mēnešos esam gatavi dikutē, diskutēt par to, kā varam veikt reformas, kā varam veikt tālāk, vēst tālāk sarunas, lai pilnībā nodrošinātu, lai nodrošinātu veiksmīgu progresu, tajā pašā laikā saglabājot arī valdību kompetenci. Uh, Mēs turpināsim savu darbu, bet mēs ceram, ka jūs arī saglabāsiet atvērtu, nospēju, atvērtu nostāju un ka priekšlaicīgi neaizvērsiet nevienas durvis. Mēs ļoti rūpīgi ieklausāmies tajā, ko Eiropas parlaments saka gan par tētību, gan arī par investīciju plānu. Es gan lūdzu jūsu sapratni, lai jūs sniegt mums pieniekam laiku, lai varam vest sarunas un beigās nāktu klajā ar vislabāko risinājumu gan valdībām, gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Šī gada laikā mums būs daudz iespēju, lai runātu par sasaisti un sinerģijām starp dažādām politikām un instrumentiem, kas mums pieejama, lai veicinātu uh, konkurēt spēju, izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Komisāra Malmstrom jau runāja par jauno visaptvarošo tirzniecības un investīciju stratēģiju, kuru plānojam uh, iesniegt nākamā gada septembrī Un mūsu ārpolitika būs šo diskusiju centrā. Tā būs arī iespēja sākt runāt par to, kā mēs varētu veiksmīgāk skaidrot to, kā tirzniecība var veicināt izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Eiropā un kā arī stiprināt Eiropas konkurētspēju pasaulē. Mēs vēlamies, lai process būtu caurskatāms un iekļaujošs. Un visu šo mītnēto iemeslu dēļ Komisija ir noteikusi, ka šīs iniciatīvas, proti investīcija plāns un tētip, ir mūsu darba prioritātes, un mēs strādāsim pie tā, lai tās savstarpēji viena otru atbalstīt, bet tam mums ir nepieciešams arī jūsu atbalsts, ir vajadzīga veiksmīga sadarbība mūsu starpām. Te arī beigšu savu uzstāšanos, paldies par jūsu uzmanību un esmu gatavs auglīgām diskusijām par jebkādiem jautājumiem, ko vēl to šodien apspriest. Paldies! Paldies vicepriekšsādātājiem. Un tagad došu nosākumu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Un redzu, ka mūsu vidū nav koordinātori no ETP. Neviens arī nav pacēlis roku. Un tādēļ došu vārdu Latvijas kungam no sociāldemokrāta grupas. Uh, thanks, thanks very much. Liels paldies, vicepriekšsādātāja kungs. Uh, Manuprāt, jūs teiktais bija ļoti interesants. Nu, man radās jautājums. Jūs pieminējāt tētipu sarunas. Manuprāt, um, tas arī viens no jautājumiem, kas mūs šeit visvairāk interesē. Gribēju jums jautāt, kā jūs saskatāt šo uh, sarunu situāciju principiāli? Mēs runājam ar Malmstrāns kundzi un arī ar galveno sarunu baidēja un radās iespējas, ka. Jā, jo uh, dziļākas sarunas kļūst, jo visa situācija kļūst aizvien sarežģītāka. Ko jūs domājat par mm, lielākajām problēmām, kas varētu iezīmēties sarunu gaitā? Piemēram, geogrāfiskās indikācijas vai arī jautājums par to, ka varētu atvērt valsts iepirkuma tirgu ASV un līdzīgām lietām. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem? Un mans otrs jautājums ir daudz koncentrētāks, tas ir par ISDS. Parlamentā ir bijušas diezgan interesantas diskusijas par SDS un sociāldemokrātu grupā ir vērojama zināma pretestība pret šo tradicionālo iesdēs formu. Kā, jūsuprāt, ir iespējas runāt ar amerikāņiem par šādu sistēmu, kas varētu gūt uh, parlamentu vairākumu atbalstu? Jo, manuprāt, šī, šī tradicionālā forma uh, varētu saskarties zināmu pretestību šeit. Um, mums ir arī, man ir arī zinājumi grozījumi par Langas kungu ziņojumu par tētību. Mm, var pateikt mūsu priekšsēdētājiem, ka ir vairāk kā 820 grozījumu, kas saistās ar šiem jautājumiem. Tie ir iesniegti un būtu interesanti dzirdēt, mm, vai jūsuprāt ir iespējams kāds risinājums, vai arī kas notiks gadījumā, ja risinājums netiks rasts. Un tas ir jautājums, ko gribēju jums uzdot. Paldies, Šolca kungs. Paldies priekšsādātāju. Paldies arī vicepriekšsādātājiem par uzrunu. Tas bija tiešām ļoti, tā bija ļoti interesanta un arī izaicinājuma pilna tēma. Un arī iepriekš esam par to runājuši gan plenāru sesijā, un arī citas komitejas ir apspriedušas komisijas priekšsēdētāju plānu. Un zināmā veidā, manuprāt, rodas sajūta, ka mēs vēl joprojām tur runājam par kaut kādu vūdu. Jo pavisam atklāti sakot, es vēl joprojām pilnībā neesmu sapratis. Mm, vēl joprojām ir aktuāls jautājums, mums diskutējās par starptautisko tirzniecību, tātad kā jūs vēlaties piesaistīt privātos investorus, lai viņi ieguldītu mm, daudz naudas attīstībā. Ja palūkojamies, piemēram, uz projektiem, kas nāk no Vācijas, kas ir iekļauts sarakstā, ir daudz projektu, kuri jau ir tikuši noraidīti nacionālā līmenī, vai arī kuri ir saņēmuši kritiku nacionālā līmenī, jo tie mm, nav mm, bijuši nav radījuši pietiekami lielu potenciālu darba vietu uh, radīšanai, vai arī tie nav izskatījušies pārāk uh, veiksmīgi nākotnes izaugsmas veicināšanai. Ja jūs runājat par jauniem izaicinājumiem, un ja vēlaties tiešām uh, palielināt investīciju apjomu zinātnes jomā, lai nezaudētu mūsu uzņemto ātrumu, ir jāzina, ka Ķīnā tad jāzina, ka vislielākais jauno patentu uh, skaits pašlaik tiek iesniegts no Ķīnas. Tad kā jūs uh, plānojat piesaistīt šo naudu? Jo tad katru investīciju gadījumā hmm, um, uzņēmumi sagaida kaut kādu atdevi arī no savām investīcijām. Piemēram, ja privāti investori būvē ceļus vai uh, uh, tiltus, tad šī, šī atdeve ir uh, netieša. Ja domājam par investīcijām, piemēram, infrastruktūrā, tad, manuprāt, mēs jau runājam par to, ka aizvien pieaugs privātās infrastruktūras projektu skaits, um, arī lidostas un tā tālāk. Uh, Un tad um, tas tikai viens piemērs. Ja cilvēki sāks izmantot alternatīvus maršrutus, jo mm, un tad, jo viņi tad izvairīs no šiem jauniem infrastruktūras objektiem, tad, manuprāt, mēs nesasniegsim mērķi, uh, Un beigās tas nozīmēs tas, ka valsts līdzekļi tiks izmantota, lai garantētu privāto peļņu. Un otrkārt, tik minēts jau tētip, arī jūs pieminējāt tirzniecības un investīciju partnerības sarunas. Jā. Aplūkojam nodarbinātības apstākļus abos tirgos tad varam vērot, ka pastāv liela plaisa. Es nu pat atgriezos no ASV, man bija daudz tikšanos un sarunu ar arotbiedrību pārstāvjiem Ņujorkā. Viņi bija ļoti nobažījušies par spīti tam, ka arotbiedrības jau no paša sākuma ļoti atbalstīja šīs sarunas. Lai gan, nu, tagad viņi uh, uh, ir norūpējušies par to, ka šis tirzniecības nolīgums nenovedīs pie būtiskiem darba standartu uzlabojumiem salīdzinot ar Eiropas Savienības darba standartiem. Un tad iedomā par to, kā mēs spēsim nodrošināt Eiropas Savienības akī, vai arī kā spēsim panākt to, ka ASV paaugstinās savus uh, darba standartus. Un nu, tad jautājums ir, kā jūs plānojat piesaistīt ASV investorus, lai viņi investētu Eiropā zināmās ekonomikas jomās? Paldies! Paldies! Un tagad Kēlers kundze. Thank you! Paldies! Arī man ir tāši jautājumi par tirzniecību un investīcijām. Runājot par tirzniecību, arī jūsu Ziņojumā redzējām, ka jūs argumentējat, ka tirzniecība nozīmē automātisku izaugsmi, bet jo īpaši tēti diskusija kontekstā ir ļoti daudz jautājumu par šādu veidu apgalvojumu. Varbūt jūs varētu konkrētāk paskaidrot, kā jūsuprāt tas notiks. Un varbūt varat arī paskaidrot, kā tas novedīs pie jaunu darba vietu e, izaugsmas. Tā arī ir viena no jūsu atbildības jomām. Protams, mēs varam uh, Um, izteiktas arguments par darba vietu radīšanu, bet, manuprāt, te pastāv risks, ka darba vietas varētu tikt zaudētas, un šo risku nevajadzētu novērtēt par zemu. Gribētu dzirdēt sīkākus komentārus par Eiropas Savienības darba tirgu, kā jūs plānojat radīt jaunas darba vietas Eiropas Savienībā. Manuprāt, šis mm, nolīgums nav tāds automātisks risinājums, jo parādās reāls risks, kā cilvēki varētu zaudēt savas darba vietas. Un vai jūs varat parunāt arī par vietējo vērtību jaunu darba a, vietu radīšanai? Un tad, piemēram, arī šīm investīcijām, ko minējāt, ilgspējīgām investīcijām, kuras varētu radīt ilgspējīgas un labas darba vietas. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Ja runājam par investīciju plānu, kuru mēs pilnībā atbalstam, ja vien tas ir ilgspējīgs, lai gan pagaidām tas vēl arī nav pilnīgi skaidrs. Uh, lai mēs tad uh, neturpinātu palielināt fosilo kurināmo izmantošanu vai tad tikai nebūvētu jaunas ceļas, jo tās nav investīcijas, tā ir naudas izšķiešana. Es pats dzirdētu arī jūsu viedokli, kā jūs plānojat ar investīciju plānu atbalstīt krīzes valsts, jo pagaidām tās nav aptvērtas. Ir paredzēts zinās elastīgums, bet kā jūs nodrošināsiet to, ka nauda nokļūst tajās vietās, kur tā visvairāk nepieciešama? Jūs minējat arī privātās investīcijas. Eiropā ir vēlojama liela investīcija plājas. Proti ir pieejams daudz līdzekļu, daudz brīvu līdzekļu, un cilvēki meklē iespējas, kur varētu to uh, ieguldīt, bet vēl joprojām investīcijas netiek veiktas pienācīgā apmērā. Un esmu ļoti interesēta dzirdēt, ko jūs, ko komisija plāno darīt. Protams, jūsu mm, darbam ir zinām ierobežojumi, bet kā tas ir jūsu idejas, kā lai mazinātu šo problēmu un plēsu? Paldies! jūt. Liels paldies! Es um, pie, izņemšu nedaudz citu pieeju. Man ir nedaudz apnicināts par tēti, jo par tēti mēs runāsim visu atlikušo pēcpusdienu. Tādēļ es vēlētos vairāk pievērsties strateģisko investīciju plānam un kā šis investīciju plāns sasaistās ar starptautiskās tirzniecības dimensiju, jo īpaši ja mēs plānojam veikt milzīgas investīcijas infrastruktūrā, un tad mēs me, um, tad redzot iesniegtos projektus, redzu, ka ir liels fokus uz infrastruktūru, un par ko es esmu nobežījusies. Jā, aplūkojam pašreizējo uh, situāciju no starptautisko tirgu viedokļas nāk un no uh, Anglijas ziemeļa austrumiem, un mēs a, <clears throat> krīzes laikā parādījām labu a, investīciju piemēru. Mūsu būtībā izglāba a, Taivāns uzņēmums SSI, un viņi spēja izglābt uzņēmumu, kurš bija uzslēgšanas robežas bet tagad šīs investīcijas ir apdraudētas tērauda cenu dēļ starptautiskajā tirgu un globālā palēnināšanās nozīmē to, ka Ķīna savu pārpalikumu vēlas tātad investēt citviet pasaulē. Kā jūs plānojat nodrošināt to, ka investīcija plāns un visa jaunā infrastruktūras veidošana sniegs labumu mūsu uh, ražotājiem un mūsu iekšējiem tirgum? Manuprāt, tas arī galvenais elements, kas rada bažas cilvēkiem Eiropā, jo īpaši uh, tādā reģionā kā manējais, Eiropas iekšienē ir daudz nabadzīgāku mm, reģionu, kuru mm, ekonomikas pamatā ir mm, pamatindustrijas, un tātad viņi ir tieši pakļauti globālajiem riskiem. Un Es uzdošu jautājumu Amstrāms kungam. Kā, kundzei, kā jūs plānojat sasaistīt investīcijas ar starptautisko tirzniecību? Kā jūs nodrošināsiet to, ka uh, investīciju sniegtos labumus izbaudīs Eiropas uh, strādnieki? Un kā jūs mm, tad strādāsiet, lai novērstu arī potenciālos riskus? Paldies! Paldies! Hab... Paldies, man ir divi jautājumi. Pirmais. Runāt par brīvās tirzniecības nolīgumu. Visu laiku mēs atsakāmies no piesardzības principa. Amerikāņiem pašiem tas problēmas nerada, jo viņiem ir cits eh, atbildības likums jo šāds produktu eh, garantija likums nav spēkā eh, pie viņiem, bet ko jūs darīsiet eh, tā tad ņemot vērā arī praktiskās sekas? Padomājiet arī par pēdējām lietām, kas tika apspriestas augstākajā tiesā ASV. Tas bija pirmais jautājums otrām kārtām. Īsnībā pietiks ar vienu jautājumu. Paldies! Thanks a lot, uh, Paldies! Vicepriekšsēdētāj kungs, varbūt no mans puses vēl trīs papildus jautājumu. Es uzskatu, jums ir pilnīga taisnība, ka investīcija līmenis Eiropā ir pārāk zems, pat Vācijā tā ir. Līdz ar to mēs riskējam zaudēt savu konkurēt spēju citu lielu ekonomisko spēlētāju vidū. Mums līdz ar to ir jāstimulē, jāveicina investīcijas Eiropā. Šie 300 miljārdi varbūt nemaz nav tik milzīga summa, tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, kur tad īsti veicināt šīs investīcijas, kādās jomās, kādos sektoros. Es uzskatu, nu manās acīs Vis, viens no, vien no svarīgākajām jomām ir reindustrializācija, digitālās pasaules apvienošana ar, ar ražošanu, lietu internets un jādomā arī par jauniem e, biznesa modeļiem. Jāsaka, ka tas nedaudz atšķiras no citām investīciju vēlmēm, kuras e, dzirdam šodien. Uh, Kā jūs aplūkojat šīs prioritātes? Un otrs jautājums, salīdzinot ar ASV, pie mums nav tādas eh, riska kapitāla kultūras joprojām. It sevišķi jauni, inovatīvi uzņēmumi Amazon, Google, Apple uh, strādā ar riska kapitālu, protams, varētu pavaicāt, kādēļ uh, šie jaunie biznesa modeļi dzimst ASV nevis Eiropā. Vai tā tad investīcija plānā ir domāts, tā ir skaitā par riska kapitālu? Trešais jautājums. ITRE komitejā bija daudz diskusiju par to, kā izmantot apvāršanas 2020 programmas līdzekļus, lai varētu papildināt investīciju plānu. Vai jūs mums varat garantēt, ka šī inovācija daļa, īstenībā tas sasaucas ar manu pirmo jautājumu, varēs palīdzēt Eiropas ekonomikas attīstībai? Vai to garantē šis investīcija plāns, tāpat kā um, apvāršanas 2020? Tagad došu vārdu jums, lūdzu. Berger kungs, es atvainojos, es jūs nepamanīju. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ekon un budžeta komitejas nākamnedēļ arī runās par šo investīciju paketi. Es tikai gribēju pateikt, ka tas, tam vajadzētu būt mūsu kopīgajam mērķim, proti panākt tādu labu rezultātu, produktīvu risinājumu attiecībā uz šo iniciatīvu. Uh, jāparūpējas, lai tā būtu pietiekami ticama un uh, varētu ievērot visus ambiciozos grafikus. Uh, bet katrā eh, ziņā jāpatur prātā, ka gan attiecībā uz darba struktūrām, gan arī uz atsevišķām finansēšanas detaļām joprojām ir uzlabojuma iespējas, un tādēļ es uzskatu un vēlētos lūgt arī komitejai eh, rīkoties eh, nedaudz radošāk nekā līdz šim, jo iepriekš ir bijis daudz dažādu izmaiņu, vai mēs te runājam par uh, Galileo vai par uh, produktu uh, instrumentu un mums ir patiešām beigās jānonāk pie kopīgiem risinājumiem, kopīgiem rezultātiem. Un īstenībā man trūkst šeit viena komponenta, runājot par darba vietu radīšanu un investīciju veicināšanu. Pēdējo gadu laikā jau esam guvuši zinām pieredzi runājot par e ekonomikas atvesļošanas plānu, par to jau runāja iepriekšējā komisija Barozo vadībā, un runājot par jauniešu nodarbinātības iniciatīvām, tajās valstīs, kur bija vislielākās grūtības, mēs e, esam asignējuši līdzekļus, bet līdzekļu apgūšana īstenībā nemaz nav tik naska, un tātad tas nevienmēr ir saistīts tikai ar līdzekļiem, ar finansējumu. Jāsaka, ka tātad šīs administrācijas pārvaldes dzirnas bieži vien man ļoti lēna arī manā dalību valstī. Un gribēju pavaicāt, ko mēs Eiropas Savienībā varam izdarīt un ko dara dalību valstis, ko tās dara vēl papildus. Tātad mēs šeit nerunājam. Nu jā, es vienmēr runāju pats par savu vēlēšanu apgabalu. Uh, Ja mēs runājam par uh, tiltu pār ziemeļu austrumu kanālu, kas varētu uzlabot arī eksportu uz Dāniju, ja uh, plānošanai, rāsēšanai un tilta būvēšanai mums ir uh, vajadzīgs ilgāk par desmit gadiem, nu tas ir vienkārši tāds neizdevies joks. Uh, Tādēļ, eh, Katainen kungs, es domāju, ka tas, ko ir uzsākus komisija, proti saliekot pareizos akcentus, nevajadzētu katru dienu visu laiku piedāvāt eh, arvien jaunas iniciatīvas. Ir jāpalūkojas rūpīgāk, kur mēs varam uzlabot pārvaldi, lai eh, šī pārvalde nebūtu vairs tik birokrātiska un lai investīcijas būtu gana pievilcīgas, jo visas problēmas nav saistīts tikai ar naudas trūkumu. Mums ir jādomā par šīm struktūrām, ko esam radījuši daudzu gadu garumā, jā, boši vien tās ir pārāk necauredzams un piņķerīgas. Ko komisija varētu darīt tuvākajā laikā, lai šo sistēmu padarītu tādu vienkāršāku? Lūdzu, Katainen kungs, jums vārds atbildē. Paldies! Es vēlētos uh, apkopot vairākus jautājumus un līdz ar to arī savus atbildes, tātad par TTIP un investīciju plānu. Neliela atkāpe. Kelleres kundze teica, ka pārmet, man pat varētu teikt, ka šķiet, uh, man uh, liekas, ka tirzniecība varētu automātiski radīt izaugsmi. Es nāku no Somijas, un Somija ir viena no valstīm, kur uh, valsts sektora loma ir pārāk uh, liela, pat varbūt uh, nesamērīgi liela, un valsts, kas piedāvā pakalpojumus, pilsoņiem augsta līmeņa izglītību. Šādai valstī ir jābūt eh, pašai konkurētspējīgākai pasaulē, piemēram, eh, tirzniecībā, lai gūtu panākums tirzniecībā, jo tikai tirgojoties jūs varat iegūt finansējumu labklājībai. Tieši tādēļ es ļoti aktīvi, dedzīgi uh, runāju par uh, vienoto tirgu Eiropā. Nu, ja es uh, neticētu tirzniecības panākumiem, tad man vajadzētu īstenībā nodarīt kaitējumu vienotajam tirgumu un sāk būvēt barjeras Eiropā. Es uzskatu, ka vienotais tirgus ir nepieciešams, mums ir nepieciešami tirzniecības nolīgumi ar uh, citām pasaules valstīm. Karten Darlings kundze ilustrēja ar tādu veiksmīgu piemēru, kā ir iespējams pieļaut kļūdas, ja nav kopīgu normu, kā kaut kas var noiet greizi. Tātad nav bijis tādu labu investīciju tērauda rūpniecībā, un kamēr mēs nesam pieņēmuši, jāsaka, mums ir pietiekami stingri uh, lēmumi, bet uh, citas valstis uh, piedāvā dempinga cenas un uh, līdz ar to sektoru padara netika dzīvot spējīgi Eiropā un to ir īpaši smagi pieredzējis apvienotā karaliste. Lai cīnītos pret šādām problēmām pietiekami organizēt, mums ir nepieciešami tirniecības nolīgumi. Lai mūsu konkurenti nevarētu izmantot negodīgas konkurences metodes, postot darba vietas Eiropā. Komisija ļoti rūpīgi iepazīstas ar jūsu minēto konkrēto gadījumu un domā, ko konkrēti šeit varētu uzlabot. Runājot par TTIP, eh, nu šeit mūsu priekšā ir palikuši tikai paši cietākie rieksti, Laikšķīt kungs to ļoti labi ilustrēja. Bet ir jāparaugās arī uz to visu no gaišās puses. Mēs jau kaut ko esam panākuši, ja ir palikuši tikai paši grūtākie jautājumi. Un eh, vēstnieks Formans man teica, ka uz Obamas Obamas galda ir zīmīti, kur, uz kuras ir rakstīts uh, sarežģīti jautājumi vienmēr ir sarežģīti. Tā tad viņi par to ir informēti, un ja mēs vēlamies noslēgt godīgi tiesniecības līgumu ar ASV, mums ir jābūt ļoti ambicioziem. Un nedrīkst teikt, ka neviena otru pusi to neuztver nopietni, jo tas mūs nepie kā nenovedīs. Protams, ir vairāk ļoti sarežģīti jautājumi, piemēram, publiskais uh, iepirkums. Ir uh, tādas lietas, ko mēs vēlamies redzēt šajā līgumā, un ir citas, kas ir svarīgākas, aktuālākas tieši amerikāņu partneriem. Ja abas puses ir apņemības pilnas un uh, sniedz garantijas, tad mēs varam vienoties arī politiskā ziņā, bet, nu, īstenībā politika jau arī nav nekāda bērnu spēlīta. ISDS jeb strīdu šķiršanu starp valstu un investoriem. Es domāju, ka tirzniecības nolīgumā tas ir ļoti būtisks uh, akcents. Es arī esmu dzirdējis, ka tas ir ļoti smagi kritizēts. Daļēji šī kritika ir attaisnota, bet tikai daļēji. Jo, protams, uh, daudz ir nobažījušies, un ja mēs runājam par šo ISDS, jeb strīdu šķiršanu, Nu, tas nav tāds jautājums, ko mēs aplūkojam vai nu caur melnu vai baltu prizmu, ka eh, šis mehānisms ir labs vai ļauns. Nē, tik vienkārši tas nav. Ja ASV likumdošana neļauj ES uzņēmumiem darboties pēc uh, identiskiem spēles noteikumiem savā teritorijā, nu tad jau ir grūti runāt par godīgu attieksmi, par, par uh, līdztiesību. Amerikas juridiskā sistēma ir ļoti sarežģīta un, protams, ir jāievēro arī uh, pamatvērtības, uh, it sevišķi Eiropā, kas ir jāsaglabā spēkā. Uh, tiesības regulēt eh, ir eh, kompetences, kas vienmēr ir eh, bijušas augstā godā un vēl mums ir jāaizsargā savas pamatiesības, un to mēs darām arī sarunu procesa laikā. Tagad varbūt eh, par investīciju plānu. Jau būsiet dzirdējuši, ka investīcija plāns sastāv no trim daļām. Pirmā ir IFSE, in, Strateģisko investīciju fonds, otrā daļa ir projekti, konsultāciju struktūra un trešā ir eh, vienotais tirgus un es galvenokārt runāšu par ESF un projektiem, paredzētajiem projektiem. Šalca kungs eh, vaicāja, kā tad piesaistīt eh, investīcijas no ārzemēm. Un Kēlers kundze jautā, jautāja, kādēļ tad Eiropā pietrūkst investīciju, un tāpat izskanēja jautājumi par to, kā visvairāk cietušās valstis varētu uh, kaut ko iegūt no šī fonda. Pirmām kārtām vēlējos pateikt, ka jaunais fonds visu neatrisinās. Šis fonds ir domāts uh, privāto investīciju un eh, daļēji arī privāto un publisko investīciju piesaistīšanai. Tas neaizdos līdzekļus uh, tikai valstīm vai valstu iestādēm. Tas ir fonds, eh, kam ir paredzēts augstāka riska garantijas, piemēram, ja nevar kāds projekts bal finansēt ar Eiropas investīciju bankas līdzekļiem. EIB pagājuši gadu aizdeva vairākus desmitus miljārdu eiro, 60-70 miljārdu eiro mm, pārsvarā tie ir publiskām un privātām iniciatīvām, bet šis jaunais fonds būs atšķirīgs no EIB. Un to izveidojot, mēs vēlamies mobilizēt privātos resursus, jo privātajā sektorā ir gana daudz likviditātes Likviditātes netrūkst, ja mēs tā skatāmies lielos vilcienos, bet mums pietrūkst risku dalīš, ri, dalīt risku finansējumu. Un tādēļ šis ESIF tiks izmantots tādā veidā, dalot risku ar privātajiem investoriem, lai eh, viņus aizsargātu, eh, ņemot vērā tādus projektus, kas ir gan riskanti vai ir pārāk eh, riskanti. Uh, un privātais sektors vien tos nevar finansēt, nevar uzņemties visu riska daļu viens pats. Un kā šīs uh, krīzē vismagāk cietušās valsts varētu no tā gūt labums? Uh, piedāvājot šo garantiju riskam, tad mēs varētu runāt arī par situācijas atvieglošanu. Nesen bija Kiprā, un tur dzirdēju, uh, ka ir nepieciešami tādi visai nenozīmīgi, eh, visai nenozīmīgs finansējums eh, turismu sektorā, lai atjaunotu ūdens vadus vai, vai kādu turismu infrastruktūru vai izremantotu viesnīcu un Jāsaka, ka ņemot vērā šo pretrisko finansējumu izmaksas ir visai augstas, un es pavaicāju, kādēļ nevarētu izmantot daļu no ESIF līdzekļiem. Tādā veidā vietējiem uzņēmējiem būtu mazāks izmaksas un viņi vienkāršāk varētu izremontēt viesnīcas. Uh, un varētu savu uzņēmē darbību krietni paplašināt. Tātad tiek runāts par augstāka riska projektiem, un to finansējums un garantija piedāvāšana ir viena no, vien, viena no galvenajām šī fonda iniciatīvām. Priekšsēdētājs vaicāja arī par paredzētiem projektiem, tātad tiks piedāvāts uh, kapitāls, uzņēmumu kapitāls, uh, MVU, arī Vācijā un citās valstīs, un mazi un vazi, vidēji uzņēmumi, kas uh, īsteno izpētes un attīstības projektus, varēs saņemt aizdevumus no bankām, bet Bet bieži vien viņiem ir grūti eh, šos līdzekļus piesaistīt, jo trūkst, eh, piemēram, līdzekļu vai, vai likviditātes, lai garantētu šos aizņēmumus. Un, protams, fonda klienti var atšķirties vienalga, kur vai Portugālē, vai Kiprā, vai uh, Nīderlandē, vai Vācijā. Mēs vēlamies vienkārši arī piesaistīt vairāk investīciju izpētes sektorā lai uzkurbelētu arī reālo tautsaimniecību un veicinātu uzņēmē darbību. Kādēļ mums pietrūksta investīciju? Tam ir vairāki iemesli. Pirmais - mums pietrūkst pieprasījuma. Otrakārt - dažas valstis, daži reģioni nav gana konkurētspēja globālajā tirgū. Trešām kārtām, lai gan netrūkst likviditātes, pietrūkst dalīt riska finansējuma un Un jāsaka, ka aktīvu trūkums uh, uzņēmumiem ir taustām problēma, tad, kad tie vēlas paplašināt savu uzņēmē darbību. Protams, arī joprojām ir uh, visai liela nestabilitāte mūsu finanšu tirgos. Uh, Tādēļ mums ir nepieciešams piesaistīt papildus investīcijas, mums ir jāveic reformas dalību valstīs, lai uzlabotu konkurēt spēju. Un ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai varētu dalīt riskus un ir jārada jauns tirgus. Tieši tādēļ vienotais tirgus ir tik nozīmīgs. digitālie produkti. Šeit ir gana daudz uh, piedāvājumu, jo ir digitāli produkti, kurus ir ļoti grūti iegādāties, dažreiz pat uh, nelegāli. Es šeit runāju tieši par pārobežu tirzniecību. Tādēļ mums ir nepieciešami jauni tirgi. Apvērsnes 2020 iespējams tas ir viens no pamatīgākajiem uzdevumiem. Tad, kad mēs sāksim trialogus, noteikti mēs atradīsim risinājumus, bet tikai neliels paskaidrojums. Apvērsnes 2020 ir lielākais izpētes uh, fonds. Gandrīz 8 miljārdi eiro. Tas ir gandrīz uz pus lielāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem, un tagad 2,7 miljārdi ir eh, jau jāsignē. Mēs šos līdzekļus izmantojam kā finanšu instrumentu, lai varētu panākt svirošanas efektu, piešķirot aizdevumus, piemēram, izpētes sektoram. Daudzi saka, ka izpēte nevar gūt labumu no finanšu instrumentiem. Profesoru un skolotāju algas ir jāizmaksā laikā un tās ir jāizmaksā valstī, valsts sektoram, bet mēs apzināmies, ka izpētē ir nepieciešama līdzekļi. Nesen biju Kiprā un viņi teica, ka viņi ir eh, kopīgi ar EIB piesaistījuši investīcijas. EIB eh, viņiem eh, ļoti daudz palīdzēja arī piešķirot finansējumu uh, izpētes struktūrām universitātēs, un vairākas universitātes teica, ka ir gatavas arī uh, investēt pētniecībā kopīgi ar privāto sektoru, un tā jau ir kļūst par ikdienu, un, protams, ir nepieciešams investīcijas arī izpētē. Uh, Un tas notiek eh, sadarbojoties arī ar citām institūcijām, un mums ir jāsaprata, vai eh, to šos 2,7 miljardus izmantosim kā grantu vai kā finanšu instrumentu. Un visbeidzot, salīdzinot valstis, kurās izpēte un attīstība ir uh, visvairāk finansētā, tātad, kur ir šī proporcija starp IKP un uh, eh, RD ļoti augsta, ir jāsaprot, kāda finanšu instrumenta tur ir izmantot. Viss, protams, nav tikai melns un balts. Es saprotu, ka cilvēki vēlas, lai algas tiktu samaksāts laikā, un daudz saka, ka algas ir jāizmaksā uh, valsts sektoram, bet tad, kad tiek investēts dažādās struktūrās, ir nepieciešami finanšu instrumenti. Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Varbūt vēl kāda piebilde. Tas ir temats, kas, kam ir tendence radīt pārpratumus. Uh, Pagājušā gada septembrī kofija padome lēma sagatavot eh, tādu iespējamo investīciju sarakstu. Un tas radīja pārpratumus, liekot domāt, ka visus eh, sarakstā atrodamos projektus finansēs ar strateģiskā investīcija fonda līdzekļiem ka tātad tie saņems grantus. Īstenībā, nu, tā nav taisnība. Tātad šai, šim sarakstam nav tieši saiknes ar investīciju plānu. Ir ļoti labi plāni. Arī no publiskā sektora tiek piedāvāt ļoti labi investīciju projekti bet tā kā tie ir valsts piedāvāt projekti, tie nevar saņemt finansējumu no riska fonda. Ir arī labi privātā sektora projekti, tikai daži, diemžēl, un, ja projekta izstrādātājs vēlas uh, turpināt šo projektu īstenošanu, tad ir iespējams piezvanīt EIB un pavaicāt, vai uh, šāds projekts ir uh, atbalstīgs visām prasībām, vai tas varētu rēķināties ar finansējumu. Bet ir jāapzinās, ka ESIF ir tāda kā banka, kuras uh, klienti būs privāti uzņēmumi vai šīs uh, kopīgās privātās uh, publiskās iniciatīvas. Un ne komisija, ne Eiropas parlaments par to uh, te neko neietekmēs, tātad šiem uh, Uzņēmumu projektu vadītājiem ir jāpiedāvā savu projekti, jāprasa resursi un jāskatās tātad, eh, kā tiek izpildīt kritēriju. Paldies! Vēl liels paldies vicepriekšādātāji! Nu, šķiet, tās jau nebija nekāds beigas, tas bija tikai sākums tādam pamatīgam, konstruktīvam dialogam, mm, investīcijas pēcināšanai, izaugsmas veicināšanai un tā tālāk. Lielas paldies! Thank you.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir. Dargie kolēģi, dargās kolēģis, tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta, numur septiņi. Tas ir mūsu iemīļotākais temats pēdējos mēnešos - TTIP. Šodien mēs vēlamies nedaudz pārunāt grozījumus, ko kolēģis sagatavoja reaģējot uz manu rezolūcijas priekšlikumu. Grozījumi bija jāiesniedz līdz 28. martam. 898 grozījumi ir iesniegti. Tātad, protams, mums bija nepieciešams uh, nedaudz vairāk laika, lai varētu pārtulkot uh, visus šos grozījumus oficiālās valodās. Diemžēl tie joprojām nav pieejami pilnīgi visās valodās. Visus 898 grozījumus es, protams, izlasīšu un mēģināšu apzināt, kur ir iespējams vienoties par kompromisiem un kur ir iespējams sagatavot uh, konsolidētus grozījumus. Tā visai rūpīgi iepazīstoties ar šiem grozījumiem, man jāsaka, ka lielākā daļa no grozījumiem saskana ar rezolūcijas garu, uh, Nu, dažreiz tur ir jāpapildina kaut kas, um, ir, ir arī piedāvāt kādu jaunu ierosinājumu, citreiz tur ir tikai tāds lingvistisks kļūdiņas. Tādēļ man šķiet, ka nebūs pārāk sarežģīti sagatavot konstruktīvus kompromisus lielākajā jautājuma daļā. Un es esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies. Protams, mums ir Eh, jāprecizē tas, kas ir nepieciešams, bet nevajag pārāk eh, iedziļināties visās detaļās. Mums ir jāpatur prātā arī politiskā vēsts, ko gribam sūtīt tālāk. Varbūt, ka ir kādi četri, eh, četri lauki, kuros ir um, dažādas pretrunas uh, un sarežģījumi. Tātad datu aizsardzība šeit mums ir atšķirīgs redzējums. Tur ir iesniegts daudz, tur iesniegts daudz grozījumu. Otrā joma ir pakalpojumi. Un tā tad ir diskusijas, e, kādi pakalpojumi ir jāiekļau šajā likum, li, likumdošanā, šajā līgumā, kāda metoda ir jāizmanto. Un trešā joma ir ilgtspēja. SDO darba normas, un, protams, arī strīdšķiršana starp valstu un investoriem. Man šķiet, ka šie bija tie sarežģītākie tematiskie loki, kur bija pietiekami daudz pretrunu un pārpratumu, par kuriem ir jādiskutē tā pamatīgi, lai varētu atrast risinājumus. Protams, ļoti rūpīgi iepazīšos ar citu komiteju um, atzinumiem. 14 komitejas sagatavoja atzinumus par šo rezolūciju. Septiņas līdz šim ir uh, iesniegušas savus uh, atzinumus. 16.04. Uh, ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, tātad uh, visus pārējais atzinumus mēs uh, esam gatavi saņemt šonedēļ un iepazīsimies tātad ar citu komiteju ekspertīzi, lai to integrētu savā turpmākajā darbā. Ņemot vērā lielo grozījumu skaitu, 898 grozījumi plus 14 atzinumi no komitejām, daži politisko grupu koordinatori man teica, Vai nevarētu šīs visas um, diskusijas tomēr pagarināt? Es ņēmu vērā viņu vēlmes un balsošana par ziņojumu nebūs 7. maijā, kā iepriekš paredzēts, bet gan 28. maijā. Tātad mums ir vēl papildus divas nedēļas atvēlētas šim darbam, lai mēs varam vēl konsultēties, apspriesties, diskutēt. Un tas nozīmē, ka mēs balsosim plenārsēdē nevis māja mēnesī, bet gan jūnija uh, plenārsēdē šķiet 8. jūnijā, ja nemaldos. Līdz ar to mums būs iespējas, un uh, tas tie ir mani centieni izveidot, uh, panākt uh, tāda stabila vairākuma atbalstu šim ziņojumam. Un, ja es drīkstu paust kādu vēlēšanos, ir jāparūpējas, lai mēs varētu gūt vairākumu atbalstu, lai pēc iespējas vairāk kolēģi balsotu par, jo mēs gribam arī būt pietiekam labās pozīcijās, sazinoties ar komisiju un. Nu, īstenībā nebūs pārāk pārliecinoši, ja tikai 350 nobalsos par un 320 pret. Mēs gribam tādu skaidru, stabilu parlamentu pozīciju panākt. Un esmu arī pārliecināts, ka šis vairākums tāpat ir nepieciešams uh, sarunās ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai viņi saprastu, ko tad mēs īsti par to visu domājam. Un uh, tagad tas man rada tādu zināmu nemieru. Uh, Katainen kungs jau minēja, ka uh, abas puses, eh, abām pusēm ir nepieciešams lolot spēcīgas ambīcijas, bet runājot par ASV, neesmu pārliecināts, vai viņu ambīcijas ir identiskas mūsējām. Sarunu laikā mēs jau dzirdējām vairākus eh, netika ambiciozus priekšlikums no ASV, un nākas konstatēt, ka diskusijas kongresā, kas tagad norisinās, Tātad vai Obamām kongress piešķir šādu, šādas pilnvaras veicināt tirzniecību, tas ir apšaubāmi. Un republikāņu un demokrātu sarunu vedēji joprojām nav sagatavojuši likumdošanas uzmetumu, nav vispār nekādas skaidrības, ka tas vispār ieraudzīs dienas gaismu un kā norisināsies konsultācijas kongresā. Un ASV Runājot par eh, TTIP, īstenībā sākumā viņi eh, vēlas noslēgt nolīgumu ar Indijas okeānu valstīm. Tas viņiem pat šķiet prioritārāk, un visi šie aspekti uh, man nerada pārāk lielu sirds mieru. Es ar savu rezolūciju gribēju ieskicēt virzienu, kurā mēs vēlamies doties, aizstāvot savus ofensīvās intereses, lai process vispār iegūtu kādu dinamiku arī otrajā Atlantijas okeāna pusē. Sarunas eh, turpināsies. Bet man šķiet, ka dinamika ASV joprojām nav ieguvusi pilns apgriezienus. Dāmas un kungi, tas bija viss, ko gribēju teikt pagaidām no savas puses. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem, nu vismaz tiem, kas ir klāt. Un pēc tam arī varēs izteikties citi kolēģi. Kvistēt Rovels kundzes nav zālē, Eklātī kundzes arī nav, bet Marīka gan ir klāt, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšādātāji. Nu jā, jūs esat arī referents darbam pie šīs ļoti svarīgā dokumenta. Jūs saudījāt, sa, izklausījāties diezgan optimistisks, kad runājat par to. Domāju, ka varbūt jums ir vajadzīgs nedaudz vairāk laika, lai tomēr izvērtētu šos gan arī 900 grozījumus, kas nu pat ir mūsu priekšā. Uh, Gribēju tikai paust pārdomas par tiem grozījumiem, ko iesniedz pati, un kas, manuprāt, atspoguļo virkni citu deputātu domu gājienu. Mēs patiešām domājam, ka TTIP, jeb Transatlantiskais investīciju un eh, tirniecības nolīgums dos milzīgu ietekmi, un tāpēc arī mums ļoti uzmanīgi par to visu jādomā. Mums jāpārliecinās, ka izdarām grūdienu un vienlaicīgi arī spēcinām to sarunu vedējus Eiropa komisijā, kur, protams, rīkojas pamatā uz vienprātīgu mandātu no dalībvalstīm. Mums ir jāstrādā un jāstrādā pat plecu pie pleca ar viņiem, lai TTIP būtu atbilstīgs, kas dod, lai tas dotu rezultātus, kas nāk par labu ne tikai uzņēmumiem, kā mēs to zinām, bet lai tas atver arī tādas jaunas iespējas MVU, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu grupai. Ir jānojauc nevajadzīgās barjeras vienlaicīgi, tāpat laikā saglabājot standartus. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs turklāt esam arī atjauninājuši um, šo redakciju ar pievienot informāciju par jaunākajiem notikumiem. Uh, Eiropas komisija pie tā ir strādājusi, piemēram, kopējais paziņojums par valsts pakalpojumiem. Te ļoti daudz, kas uh, ticis precizēts, un tāpēc varam pievērsties tām jomam, kur varbūt uzmanība vajadzīga vairāk, piemēram, piekļuvu tirgiem. Turklāt svarīgi arī pavisam steidzamā kārtā virzīties uz priekšu ar šo projektu. Jāizvērtē. Ja ne tikai tie jautājumi, kas jau tikuši apspriesti plaši, piemēram, visi šie chlorētie cāļi un tā tālāk, kas turpina skriet vēl tad, kad viņiem galvas tiek nocirstas, bet mēs gribam, lai tiktu runāts arī par tādas globāls ietums jautājumiem, uz to, kā mēs mainīsim Eiropu, kā Eiropa ar savu nostāju varēs saglabāt vai uzlabot dzīves līmeni, kvalitāti, izvairoties no sliktajiem aspektiem Mēs kaut kā cenšamies pārliecināties, ka dzīve būs laba ne tikai šobrīd, bet arī nākamajām paudzēm, un ka mēs tāpēc uzstājam uz šo tirzniecību, kuras pamatā ir noteikumi, ka skatāmies uz jaunāko attīstību, nepieciešamību pēc enerģijas avotu, dažādošanas jaunajām tehnoloģijām tā tālāk, kas viss ir aktuāli, un tāpēc pieeja jābūt orientētai uz nākotni. Šīs rezolūcijas ietekme turklāt jāskata globālā kontekstā. Protams, ka ir jau ļoti labi, ka Eiropas parlamenta tiek piedāvāt iespēju veikt tādu kā inventarizāciju, bet šī jau nav gala rezolūcija, kas tad tiek izteikta par TTIP pieņemšanu vai nē. Jūs jau minējāt tos izaicinājumus, kas saistīti ar ASV prezidenta tirniecības veicināšanas pilnvarām no kongresa. Tas ir tāds ļoti polarizēts diskurs, bet jāceras, ka TTIP galu galā ir plašs sabiedrības slāņu skarošs jautājums. Uh, Un uz to viens otrs skatās ne tikai kā uz TTIP. Es zinu ļoti daudz Eiropas pilsoņus, kas man sūta rakstus un saka, kāpēc mēs lūk atbilstam TPP, kaut gan mēs nerunājam par TPP, mēs runājam par TTIP. Tātad mums ir jārunā par to, kas ir kas un par ko mēs šeit runājam, jo tirzniecības veicināšanas eh, partnerība, tas ir kaut kas cits, tas ir tā ir cita joma, bet, protams, ka abas šīs jomas kopumā nodrošina progresu un par to būtu jārunā, bet mums jāpārliecinās, ka iedzīvotāji mēs šeit Eiropas parlamentā nevaram risināt eh, transatlantiskās eh, partnerības jautājumus, bet mēs varam strādāt pie šī TTIP kas tad ietekmētu iedzīvotāju dzīvi. Es gribētu, lai no sarunām izrietētu vairāk taustām rezultātu. Parlamentam jāspēlē savu lomu, lai pārliecinātu, ka šādi rezultāti būtu. Uh, Es turklāt arī ceru, ka tieši tā kā jūs teicāt, tas būs tāds konstruktīvs centiens līdz pašām beigām, un es ar nepacietību gaidu diskusijas ar jums un citiem ēnu referentiem, lai tad mēs kopīgiem spēkiem varētu mm, domāt par to, kā šo visu lielo grozījumu daudzam varam apkopot, varbūt kādos kompromisu grozījumos, un sarunas, protams, ļoti daudz šķēnis mums jādod vajadzīgais grūdienis, lai rezultāti tiešām būtu labi un vēlami. Uh, Eiropas iedzīvotājiem, un mums jāpārliecinās, ka Eiropas iedzīvotāji saprot, ka šobrīd vēl tikai tāda situācijas konstatācija un iespējas daudz ko mainīt vēl ir mūsu priekšā. Tāpēc, lai beigu beigās mēs varam parakstīt tādu atbilstīgu un labu TTIP nolīgumu. Paldies, saka priekšādātājs Helmut, nu tev vārds tagad. Bērni, paldies! Un nu, es līdzīgi kā Marīča runāšu. Es nepievērsīšos Eh, visam, bet gan tam, ko mēs kā politiskā partija vēlamies šeit dot no savas puses, un tad varbūt pāris citu apsvērumu. Es domāju, ka grozījumu skaits vien jau ļoti labi parāda, ka mūsu komiteja patiešām cenšas eh, veidot tādu Eiropas parlamentu pozīciju un konstatēt, kā tad ir mūsu nostāja Mēs vēlamies lūk, pateikt, ka, kā, ko mēs domājam un kā tas sasauc ar to, ko domā sabiedrība. Un jāsaka, mūsu nostāja, tāda kā tā atklājas arī pirmajā viedokļa apmaiņā, iet tajā virzienā, kas saka, ka lūk, ir zināmas tēmas, ir zināmi jautājumi, kas vēl nav atrisināti un kas mums kā parlamentam tālākajā, tālākajā sarunu gaitā būtu jāprecizē. Mēs vēlamies par to paskaidrojumus, un tur arī šeit taisnība. Pirms šis parlaments var dot kaut kādu gala jā vai nē, tātad gala lēmumu, diskusijām vēl jau nek, mēs vēl nezinām, cik ilgi šīs sarunas vēl ilgs un tā, bet mums ir jāieņem zinām pozīcija Un tāpēc no otras puses ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šeit celtu gaismu arī tās pretrunas, kas pastāv. Kas notiks tālāk ar šīm ekonomikas attiecībām starp ES un ASV? Šīm divām lielajām tautsēmniecībām. Jo tas, protams, skar iedzīvotāju ikdienu. Un trešām kārtām mūsu kā partijas e, politiskās grupas nostāja nav nekāds noslēpums. Mēs, protams, ļoti kritiski izturamies pret to, vai mums vispār šis nolīgums ir vajadzīgs, jo e, mūsuprāt, ir šeit iekļauti daudz vairāk ierobežojumu un barjeras abiem šiem tirgiem. Eiropas iekšējais tirgus ar pašreiziem tiesību aktiem ir ļoti atšķirīgs no ASV tirgus. Un jautājums par to, vai tās demokrātiskās struktūras, kas pēdējos gadu desmitos izveidojušās tirgo, vai tās uh, vai tas eh, tad palīdzēs tautsēmniecībai tālākā gaitā ar šo nolīgumu? Nezinu, te nu par šo mēs arī esam iesnieguši virkni grozījumu. Tieši tā kā tu teici, par pakalpojumu jomu esam iesnieguši šeit grozījumus par vispārējais intereses pakalpojumiem, tātad šīm kopēja labuma precēm. Te centāmies skaidru un gaišu pateikt, ka tie ir jautājumi, kas piesardzības pēc tomēr būtu jāatstāj ārpus šāda tirzniecības nolīguma. Mēs tieši nu pat jau spriedām ar komisijas vicepriekšsādātāju un zinām, ka mums te ir atšķirīgi viedokļi. Bet nu debats jau to ļoti labi parāda, ka tas ir laiks, kad jāmeklē kompromisi un tā tālāk. Un es te pilnīgi piekrītu arī tavam viedoklim, ka, nu, redzam jau ar šiem pirmajiem grozījumiem, cik ļoti dažādi ir viedokļi, cik dažādi domu gājieni. Un būs vajadzīgs kāds brīdis, lai nonāktu pie kopējas nostājas. Tam būs vajadzīgs turpmākās nedēļas un daudz darba. Nu, un tad noslēgumā Gribu teikt, ka jā, mums, manuprāt, jāmeklē arī zināma komunikācijas stratēģija, kas nodrošinātu pārskatāmību, tā lai mēs varētu skaidri un gaiši parādīt, cik lielā mērā šeit starptautiskās sirdniecības komitejai jāuzņems kaut kāda atbildība, kādas ir viņu domu gājiens, kas varbūt atšķiras no mūsējā ko domā citi deputāti, politiskās grupas. Jo vēl jau papildu šiem grozījumiem būs arī daudzie un dažādi atzinumi no citām komitejām. Tam jānotiek visam ļoti atklāti. Jo sabiedrība visu šīs debats uztver ļoti nopietni. Paldies, Kellers kundze, tālāk. Liels paldies! Es pat it kā negrasījos runāt sākotnējs par saturu, jo par to jau man nostāja zinām, bet drīzāk par procesu, jo arī process ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu novākt, nonākt pie apmierinošiem rezultātiem par saturu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kā tirdzniecības komiteja pēc iespējas labāk izmantot to ekspertīzu un pieredzi, kas ir mūsu ziņā. Un to mēs varam darīt tikai tad, ja mēs ietveram apsvērumos un citos punktos visu veidu rekomendācijas dzirdēto. Lai par to šeit arī balsojam, lai iestrādājam, varbūt tad to arī kompromisu. Es domāju, ļoti svarīgi šo pieredzi ņemt vērā. Nedrīkstam to vienkārši tā ignorēt. Nu, tāpēc, ka, lūk, grozījumi par daudz, piemēram, un tāpēc ja jūs vēlaties lūgt komiteju skaidru un gaišu pateikt, kur tad ir tie svarīgākie panti, nu tad es domāju, referentam vajadzētu to darīt un uz to norādīt. Mēs turklāt nedrīkstētu ierobežot tos kaut kādu zināmu punktu skaitu, jo atsevišķām komitejām kompetences ir daudz plašāks nekā citām varbūt. Turklāt domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs komiteju referentiem, tiem referentiem, kas gatavo atzinājumus, piedalīties ēnu referentu tikšanās reizē. Tas, jāsaka, visu mūsu darbu, man liekas, atvieglotu. Līdz šim šķiet ir divi šādi tikšanās brīži paredzēti. Domāju, ka mums ir jāatstāj iespēja vēl arī trešajam, un beigu beigās ēnu referenta tikšanās varētu notikt arī attiecībā uz balsošanas sarakstu. Mēs zinām, ka balsošanas saraksts nereti novērt pie pretrunām, tie mēdz būt ļoti gari, sarežģīti, un tāpēc varbūt mēs jau varētu ieplānot laiku diskusijām par to. Turklāt, domāju, būtu labi, ja mēs jau no paša sākuma varētu gūt iespēju nu, izstrādāt alternatīvas kompromisus tā vietā, lai varbūt visus šos, visus šīs idejas un domas tad apkopotu vienā kompromisā, kas tad beigu beigās būs tikai pilnīgs Briseles blā blā, kur nevarēs saprast, kurā virzienā tas iet. Mums vajadzētu būt iespēja izstrādāt kompromisu grozījumus, kur apkopotos dažādi mm, viedokļi vienā kompromisā, piemēram, viens doma, gains otrā otrs, Tas arī ļautu mums labāk paust savu viedokli, vienlaicīgi cenšoties samazināt šo daudzo grozījumu skaitu, un par ko mums jābalso beigu beigās. Turklāt, lai mūsu dzīve būtu vieglāk, es domāju svarīgi, lai referents skaidri un gaiši arī norādītu, kuri grozījumi tiek ietverti konkrētos kompromisos, un par kuriem grozījumiem notiks atsevišķi balsojums papildus kompromisu grozījumu balsojumam, lai mēs izvairītos no problēmām, kas saistās ar balsošanas sarakstiem. Es domāju, ļoti svarīgi, lai process būtu atbilstīgs un lai tiešām visu mūsu viedokļi tiek ņemti vērā pat tad, ja ir tik daudz grozījumu kā šeit šoreiz. Un turklāt, lai mums būtu vairāk laika līdz maija beigām, tas viss ir pamatīgi jāplāno. Turklāt atcerēsimies, ka tikai desmit dienas starp komiteju balsojumiem un plenārsēžu balsojumu. Un tā kā mēs visi droši vien vēlēsimies izstrādāt pāris grozījumus arī plenārsēdē, tad es nezinu, kāds ir tas laika grafiks, vai tas ir atbilstoši, beigu beigās var to pietiks, ņemot vērā, ka mums ir jāpanāk, lai šī grozījuma vēl tiek arī iztulkot un tā tālāk, un eh, lai būtu tāda, tāds informēts balsojums un labas diskusijas arī plenārsēdē. Nu, tādi ieteikumi no manas puses un jautājumi attiecībā šo procesu, ne tik daudz par pašu saturisko daļu šajā gadījumā. Begīnas kundze, lūdzu. Priekšādētāji, paldies! Paldies par jūsu ziņojumu. Tiešām biju, nu, pozitīvi pārsteigta. Iesniedzu pāris grozījumus par tekstu un vēlētos pastāstīt jums, kāds tad ir manas grupas viedoklis par visu šo pasākumu. Es pārstāvu piedzvaigžņu kustību Itālijā, un mēs TTIP vispār nemaz nevēlamies. Mēs nedomājam, ka tas palīdzēs reindustrializēt Eiropu, drīzāk kavēs šim procesam. Enerģijas cenas eh, ASV aug, tās pieaugs arī šeit, no, mūsu rūpniecības nozars tiks izspies no tirgus, un ASV no nu, rūpniecības savukārt gūs visas priekšrocības. Uz to norādīja arī komisijas pētījums. Eiropas iekšējā tirzniecība apjomos samazināsies apmēram par 40%, mums nāksies cīnīties ar konkurenci no, no dīķa otras puses, kas ir daudz labāk organizēta rūpnieciski, un tas vēl ir tas labākais scenārijs. Mēs zaudēsim tādā gadījumā 1,3 miljonus darba vietu, un mēs nemaz nezinām, uh, vai būs iespējams visus šos bezdarbniekus tad iesaistīt tālāk Eiropas darba tirgū. Eiropas komisija nāks klajā ar ļoti nerealistiskiem skaitņi, skaitļiem, runāt par kaut kādām priekšrocībām. Eiropas komisija taču vajadzētu būt Eiropas pilsoņu aizstāvē, bet tā viņš šķiet, ka šobrīd tā ir sazvērējusies pret pilsoņiem. Valdības suverenitāte tiks atņemta, sadarbības starp regulējošām varas iestādēm būs ļoti samazināta, tiešās ārvalstu investīcijas samazināsies, uzņēmumu, kas veiks investīcijas pētniecībā un izstrādē veiks investīcijas ASV, jo tur izmaksas ir zemākas, tas kaitēs Eiropā. Mēs esam noguruši no visiem šīm, no visas šīs slepenības, no noslēpumiem, no tā, ka dokumenti, kam viss, kas visiem būtu jāskata, teikt, tiek parakstīti kaut kur slepeni, un tie netiek viss gatavot par labu mūsu pilsoņiem. Mēs nevaram sēdēt rokas klepī salikuši un skatīties, kā tirzniecība tiek izmantots kāds aizbildi, kā aizbildinājums, lai mīņātu mūsu tiesības ar kājām. Tas nav pieņemami nākamā runātāja. Thank you very much, Chair. Paldies priekšādātā, saka Šastanovs kundze, es neatkārtošu to nostāju viedokli, par ko esmu informējis gan Imko, gan Intu, un es to iesūtīs. Es esmu šīs komitejas aizstājai loceklis, bet gribu izteikt pāris eh, īsas piezīmes. Pirmām kārtām, es domāju, ka gatavojot gala ziņojumu, mums jāņem vērā arī nesenie notikumi. Pirmām kārtām saistības, ko izteikusi gan ES, gan ASV attiecībā uz valsts pakalpojumu izslēgšanu nolīguma ietver. Tas, es domāju, ļaus mums atbilstīgi redakciju sagatavot arī attiecībā uz pakalpojumu jomu un kopā ar IMCO mums vajadzētu izveidot tādu kā hibrīdu pieeju. Otram kārtām pagājuši mēnesi komisija izstrādīja ES pie, pieeju uh, ISDS, jau strīdus risinājumu mehānismus, domāju, tas mums jāatspoguļo arī gala ziņojumā. Es turklāt uzskatu, ka būtu ārkārtīgi skumji, ja gala tekstā šis komisijas priekšlikums netiktu ņemts vērā. Un pēdējā piezīme par visu šī ziņojuma kopējo toni. Es atzinīgi vērtēju jūs ievedvārdus, kas bija pozitīvi, attieksme, un es domāju, ka tam vajadzētu parādīties arī rakstiskajā tekstā. Jūs runājāt par ambīcijām arī okeāna otrā pusē, bet es domāju, ka arī mums, mūsu importā jomai tas ir svarīgi. Ziņojumā nevajadzētu nekādā veidā nosūtīt tādus vēsti, ka mēs esam kaut kā pret šo nolīgumu, pirms mēs vispār esam šī līguma tekstu redzējuši. Un tāpēc rēķinos ar jūsu soli, nu, solījumu un ticu jūsu vārdiem, kad jūs padāt šo pozitīvo attieksmi. Un visbeidzot, par procedurālo puci, pusi, par kur runāja iepriekšējie runātāji. Uh, Es domāju, ka ir laba doma ņemt vērā dažādu komiteju darba rezultātus. Mēs um, esam daudz enerģijas no IMCO puses ieguldījuši, lai sagatavotu atzinumu, un turklāt organizējam arī vairākas tikšanās uzklausīšanas. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā pieredzi, kas ir arī šīm dažādajām komitejām parlamentā. Paldies! Liels paldies! Devits Mārtiņš lūdzu! Paldies, priekšādātāji! Protams, ka mēs jūsu ziņojumu uzskatām par ļoti labu un visaptverošu, pilnīgi dabiski. Procedurāli mēs nemirkli nevēlētos eh, jums tagad not norādījums par to, kā eh, tad strādāt ar visiem šiem grozījumiem. Es zinu, ka jūs darīsiet visu, kas jūsu spēkos, lai nonāktu pie saprātīga saskanīga risinājuma, lai ņemt vērā visus viedokļus. Vēl viena lieta, ko gribu teikt par procedūru tas, ka mēs piekritām šim laika grafikam, bet mana grupa nevēlētos aizkavēt šī dokumenta pieņemšanu vēl tālāk. Es domāju, ka līdz vasaras beigām eh, to atlikt vairs nedrīkst. Tas vajadzētu, to vajadzētu atrasināt jau jūnijā, gal galā parlamentam ir jāsāk paust savu nostāju jau jūnijā. Un tas jādara skaidri. Tikai piecas jomas. Protams, tādu ir vairāk, bet piecas jomas, ko gribu pieminēt kur vēlamies tādu, nu, niansētāku, jau spēcīgāku pieeju. Pirmā ir saistīta ar darba standartiem un sociālo vidi. Daudzi jau runāja par to, ka TTIP nedrīkstētu samazināt ne rūpniecības, ne regulējušos standarts, un šim vajadzētu attiekties arī uz vides, darba un sociālajiem standartiem. Ir tīpaši runājam par starptautiskās darba organizācijas konvencijas aspektiem, kam būtu jābūt ietvertiem šeit. Uh, runājot par valsts pakalpojumiem, esam iesnieguši grozījumus, lai izslēgtu valsts pakalpojumus, un tāpēc atzinīgi vērtējam Mālstrēmas kundas paziņojumu par šo jomu, lai gan nebija īsti tomēr skaidrs sākotnēm, man likās tas skaidrāks, bet e, vēlamies tomēr, lai vēl būtu tāds precis, precīzāks e, nodoms par to, ka valsts pakalpojumi tiešām tiek izslēgti no TTIP, un te runājam par vispārējais pas, pa, interesu pakalpojumu kā ūdens, sociālā pakalpojuma izglītība, uh, Tam visam vajadzētu būt ārpus TTIP aptvēruma. Par regulējošo un korporatīvo padomi, valdi, mēs uzskatām, jā, ka ļoti labi, ka tiek respektēti ES tiesība akti, bet tam vajadzētu notikt arī nacionālā, reģionāla un vietējā līmenī attiecībā uz vidas un sociālo politiku. Tos arī nedrīkstētu apdraudēt ar TTIP um, ieviešanu. Un mana grupa pati par sevi neiestājas par investoru aizsardzību, bet, nu, pašā būtībā ir jābūt tā, ka mums ir jābūt tiesībām regulēt eh, šo jomu un nedrīkstam pieļaut nekādus ierobežojumus šai jomā. Un visbeidzot, mēs vienmēr esam aizstāvējuši es prerogatīvas, bet ETIP ir tādos apjomos, ka, zināmā mērā, ietekme varētu būt tāda, ka vajadzētu te iesaistīt arī nacionālos parlamentus eh, sarunās. Viņiem arī vajadzētu piešķirt tiesības ratificēt šo TTIP, jo tas ir ārkārtīgi plašs līgums un ir bijuši ļoti plašas sabiedrības debatas, un tāpēc vajadzētu Nacionālā parlamenta iesaistīšanu. Bet, kā es teicu, pašā pamatā tomēr referentkungs mēs pilnībā piekrītam tam virzienam, kurā jūs ejat gatavojot šo ziņojumu. Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Much, um, and, uh... Lielas paldies! Es piekrītu tam, ko nu pateica Deivids, bet personīgi runājot, man es ļoti atvieglot, ka 7. maijā par ziņām nebalsosim, jo mums ir paredzēts krietni viens svarīgāks balsojums šajā datumā, tātad par mūsu nākamā valdību apvienotie karalistē, tad nedaudz atvieglota par šo grafika maiņu. Grozījumu skaits atspoguļo to, cik sabiedrība ir nobežījusies par tētiem, un par sabiedrību ārpus šī parlamenta un ir jākoncentrējās uz lietām, kur varam, par kurām varam vienoties. Un es domāju, ka būs interesanti gan jums, gan ēnu referentiem um, atrast, kur, tāt, kuras ir šīs lietas, par kurām varam vienoties. Es domāju, ka arī svarīgi Eiropas parlamentam iezīmēt mūsu uh, lomu šajā pēc Lisabonas uh, sarunu vidē un uh, arī tātad ir ļoti svarīgi uh, skaidri izklāstīt to, kāds ir Eiropas parlamenta viedoklis par noteiktiem jautājumiem. Tādēļ jebkuri grozījumi, kas uzsver to, ka tirzniecības noliegumiem jāizveido šie zelta standarti un kuriem ir jāveicina uh, vislabākie un visaugstākie standarti ir ļoti svarīgi, un par šiem jautājumiem ir iesniegt diezgan daudz grozījumu. Es gribētu kaut ko sniegt par publiskajiem, pateikt kaut ko par uh, publiskajiem pakāpojumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izmantotu tādu formulējumu, kāds, piemēram, ir piedāvāts 397. grozījumā. Tad, tad, tad, tekstā ir skaidri tātad jārunā par uh, šiem um, vispārēju ekonomisko interešu uh, pakalpojumiem, lai tas būtu pilnīgi skaidrs uh, visām iesaistītajām pusēm. Un tātad šis iesniegtais grozījums atspoguļo pašreizējā priekšlikuma vājās puses. Un ir ļoti svarīgi, lai komisāra Malstrom izrādītu uh, savu politisko gribu, lai sabiedriskie pakalpojumi tiktu izslēgti no sarunu uh, no sarunām. Un tātad ir jābūt skaidri atrunātam šim jautājumam. Un visbeidzot par ISDS. Es vēl joprojām neesmu pārliecināta par to, ka mums ir kāds iemesls, kādēļ ISDS būtu iekļaujams nolīgumā ar ASV. Mums ir juridiskā sistēma, kurā jau pieejamās, pieejama instrumenta ir pietiekami labi, lai atrisinātu jebkādus jautājumus. Mums uh, Inta komitejā vajadzētu padomāt arī par um, diskusijām citās komitejās. ITRA komitejā notika uzklausīšana, um, mazo uzņēmumu pārstāvi tika uzaicināti pievienoties sanāksmē un dalīties ar savu viedokli par tētību. Un šajā sanāksmē mēs dzirdējām skaidru uh, vēstījumu no mazajiem uzņēmumiem Eiropas Savienība, ka ISDS nevajadzētu iekļaut tētipu sarunu kontekstā, jo tas rada skaidru, tas, tas nelabēlīgi ietekmē mazo uzņēmumu iespējas piekļūt tiesām. Bet mm, paldies par jūsu darbu un vēl veiksim plenārsesijā jūnijā. Lielas paldies un tagad. Dank u voorzitter. Voorzitter, ik heb met. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar ļoti uz, lielu uzmanību izlasīju citu komiteju atzinumus un iepazinos ar kolēģu uh, grozījumiem. Tātad šķiet, ka parlaments vēlas uzlabot uh, patērētāju tiesības, patriks nekaitīgumu, datu aizsardzību, ekoloģiju un tā tālāk. Un ir jāņem vērā SDO standarti, klimata mērķi un ir jāuzlabo arī uh, tiesības regulēt. Un šajā sarakstā ir arī daudz dažādu jautājumu, ko komisija vēlas atstāt ārpus līguma. Tas nozīmē, ka arī citas komitejas saskata risku slēdzot šo līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas ļoti lielā mērā atšķirs no Eiropas Savienības. Un īstenībā tas varētu arī ietekmēt mūsu pamatvērtības. Mēs vēlamies ierobežota ASV pilnvars un tas, kas, ko teica GOE NGL savā uh, grozījumā, proti, ka peļņu var uh, panākt uh, īstenot tikai uh, nojaucot visas bezdarifu barjeras. Un īstenībā daudz barjeras ir uzcēlus pat komisija. Es gribētu zināt, cik daudz pēļņas mums dotu TTIP eh, līgums, ja tiks ņemts vērā visas parlamenta vēlmes. Un šis milzīgais eh, transatlantiskais tirgus īstenībā radīs daudz administrācijas, daudz administratīvās loga abās Atlantijas okeāna pusēs, un īstenībā nekāda tādas pievienotās vērtības nebūs un tiks vienkārši e, vēl vairāk preču saražots, kas radīs atkal e, kaitējumu videi un tā tālāk. Nu, kā tad mēs varēsim izpildīt savus klimata mērķus? Būs vairāk tirzniecības e, ar ASV, bet mazāk ar citām es valstīm, un tas arī nāks par ļaunu attīstības valstīm. Vispār vajadzētu pavaicāt, kādēļ mēs to darām. Es gribu teikt, ka tā ir biznes Europa darba kārtība, nevis pilsoņu vēlēšanās. Un tā tad nav nekāds brīnums, ka pilsoņi ir noraizējušies. TTIP nāks mums par ļaunu. Es mee te nemen. En erop staat de tomaat, die symbool is van de Es izdalīju šodien pie durvīm eh, šos, eh, eh, šīs lapiņas, uz tām ir tomāts, kas ir mūsu partijas simbols, un es gribu, lai tas jums likt padomāt, vai TTIT mums kaut ko dos vai nē. Fielner kungs. Thank you very much, Mr. Paldies. Priekšsādātāji jāsaka arī. Paldies priekšsādātāji un referenšajā gadījumā. Pirmā lieta, kas mums jāsaka saskarot ar šo milzīgo grozījumu skaitu, ir tad jautājums, ko mēs darām, ko, kāds ir mūsu uzdevums, ko, vēlams, ko vēlamies sasniegt, un man šeit, ka te ir jāizdara izvēle. Vai nu mēs aplūkojam šo ziņojumu un, un tad jādomā par to, kādu vietu tas vēlas ieņemt pašreizē likumdošanas procesā, vai to uzskatām par tādu turpinājumu ziņojumam, ko sagatavojam pirms diviem gadiem, tātad šis jaunais ziņojums papildina iepriekšējo, vai tas atspoguļo, ka vēlamies novērtēt notiekošās sarunas un vai viņi ir ņēmuši vērā mūsu viedokli, ko paudām pirms diviem gadiem Moreira ziņojumam. Tā būtu viena pieeja. Cita pieeja būtu tātad tā, klajā ar jaunu rezolūciju, jaunu mandātu no Eiropas parlamenta puses. Uh, jo tad izvēloties vai nu darām vienu pieeju vai otru, nu tad mēs arī varētu izvērtēt, vai zināmi grozījumi būtu pieņemami vai nē. Es drīzāk vēlētos izvēlēties pirmo pieeju. Nu, ir daudz cilvēku, kas reiz teikt, ka jau pagājušā ziņojumā mani grozījumi netika ņemti vērā, un tādēļ tagad pamēģināšu vēlreiz, bet nu, no vienas puses varbūt būtu sliktāks risinājums, jo tas. Uh, varētu nostādīt Eiropas parlamentu tādā situācijā, kurā mēs apdraudam paši savu uzticamību un tēlu kā um, nopietnas partners tirzniecības sārunu kontekstā. Ja mēs izvēlētos šādu pieeju, ka mēs turpinam jau paveikto darbu, tad ir jāapzinās, ka mēs nevaram noteikt jaunas sarkanās līnijas. Mēs nevaram teikt, ka gluži vienkārši, ka jā, aizmirsām tomēr iekļaut dažus aspektus. Un, manuprāt, ir pietiekams iemesls tā rīkoties. Jūsu ziņojumā ir daudz labu priekšlikumu. Manuprāt, lielāk, lielākā daļa jūsu ziņojuma ir tiešām ļoti laba. Un ir arī grozījumi, kas atbalsta vīzu režīmu liberalizāciju, kas ir par transporta pakalpojumiem, regulatoro konverģenci, par farmaceitiskajiem produktiem. Tas ir tēmas, kuras spēcīgi atbalstījām arī Morēras ziņojumā, un es domāju, ka mums vajadzētu turpināt likt uzsvaru uz tām. Bet iezīmējas jauni jautājumi. Bet tomēr mums ir jārespektē pašiem sava loma. Mēs nevaram gluži vienkārši novilkt 20 jaunas sarkanās līnijas. Mēs nevaram gluži vienkārši mainīt savu mm, viedokli, jo cita komiteja, tā ir cits viedoklis. Mums ir jāizvērtā, ja tiek veidots jaunas eh, sarkanās līnijas, taču šādu pieeju mēs nevaram atbalstīt. Jau daudz tik šodien runāts par ISDS, es nedomāju, ka tagad būtu vēlts vēl turpināt uh, diskusiju, bet gribētu tikai, jo īpaši David Mārtiņa kungam norādīt, ka man ir liels prieks, mm, bija liels prieks dzirdēt jūsu teikto par to, ka SND sociāldemokrāti nav pret ISDS kā tādu nolīgumu ieklaušanā, bet ja tomēr tas tiek iekļauts nolīgumā, tad ir jārespektē uh, regulēšanas tiesības. Tas ir viens veids, kā panākt vienošanos, bet tad zināmā mērā mums vajadzēs uh, atkāpties un padomāt, ko mēs saprotam ar šīm regulēšanas tiesībām, ko tas nozīmē kontekstā, jo vismaz es personiski nesaprotu, kā ISDS per se apdraud regulēšanas tiesības. Um, bet vismaz personīgi es ceru, ka labas iestājas normas tik iekļauts šajā priekšlikumā. Vai drīzāk tad tiek jau šāds aizsardzības normas kopā ISDS, un tas palīdzēs likumdevējiem saprast, kādas varētu būt uh, diskriminēšanas vai citu pārkāpumu sekas. Ja mēs izvēlamies to uh, ierobežot šīm divām lietām, tā ir tāda pamatīdējas ceru, ka mēs uh, visi tā piekrītam, un tad, tad es domāju, ka mēs varētu arī attiecīgi vienoties par labu teksta formulē, formulējumu arī ISDS gadījumā, un tas būtu labs konstruktīvs solis uz priekšu. Paldies, un Rūsta kungs. Uh, Priekšsēdētāji, jā, paldies, pavisam pārsīs vārdi saistībā ar to, kas jau ticis dzirdēts, gribu teikt, ka mums nevajadzētu baidīties no tā, ka šo grozījumu ir tik daudz jo zināmā mērā tie iet nu, saskaņā ar vienotu loģiku. Katrā ziņā es gribēju arī iesniegt grozījumus tāpēc, lai paustu nu, tādus precizējumus. Uzņēmumi, pilsoņi, sabiedrība gaida no mums pavisam precīzu rīcību un parlamentu iesaistīšanos, jo šī tēma, šis līgums, protams, viņiem ir svarīgs. Mēs negrasamies veidot tādu sistemātisku opozīciju, bet nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai ļautu šai ziņojumā faktiski otrajā saruna mandātā rīkoties konkrētāk. Ņem, nu, ņemot vērā, protams, ir Eiropas komisijas domas. Un jāsaka, es pilnībā uzticos uh, gan priekšsādātājiem, gan un referentam ka, lūk, pavisam konstruktīvi varēsim virzīties uz priekšu, strādāt pie šī līguma. Un Kristofer varbūt tāds e, piemērs, tur runāja par ISDS. E, šobrīd ir aktuāla situācija starp Argentīnu vienu Francijas uzņēmumu, kas sauc Suez. Un tas ir, lūk, viens tāds lielisks piemērs, kur, ar ko sasastās ISD. Šobrīd gan tas, protams, nesaucas tā, bet tas piedāvā, nu, aizsardzību valstī un investoriem. To varētu izmantot kā tādu precedentu. Paldies! Paldies, nu te tagad došu vārdu komisijai. Ignacio. Yeah. Uh, well, thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Runāšu pavisam īsi. Ir skaidrs, ka no Eiropas komisijas viedokļa šī ir ārkārtīgi svarīga rezolūcija. Mēs Ceram sagaidīt skaidru vēstījumu no Eiropas parlamenta, kas paudīs atbalstu tētip nolīgumam. Ir skaidrs, ka šī rezolūcija tiks pieņemta ļoti svarīgā un mm, sarežģītā laika posmā, un tam bū, tai būs arī ļoti liela ietekme. Mums ir jāpagaida, kā atrisināsies diskusijas ASV. Signāli, ko saņemam pašlaik, ir tas, ka. Uh, varētu tikt drīzumā ieviest atbilstošie tiesību akti kongresā. Mums ir ļoti cieši jāturpina sakot, kas tiek, tiks iekšā šajā TPA likumdošanā, lai tad, nu, izvairītos no jebkādiem signāliem no kongresa, kas varētu lieki sarežģīt sarunas. Mēs tiešām paļaujamies uz jums un šīs komitejas locekļiem, ka jūs sagatavosiet tādu rezolūciju, kas atbalstīs un palīdzēs sarunu procesam. Mm, mēs ievirzamies aizvien sarežģītākā fāzē, un es pārliecināts, ka jūs spēsiet atrast kompromisus, kas saņems plašu atbalstu gan šajā komitejā, gan parlamentā. Uh, Es tagad neizteikšu komentārus par saturu, par būtību, tikai divi komentāri. Runājam par investīciju, aizsardzības investīciju arbitrāžas jautājumiem. Esam pārliecināti, ka pareizais ceļš, uz ko izvēlties, būtu sistēmas reformas, un komisāra Malstroma ir gatava atgriezties šajā komitejā 7. maijā ar konkrētākām norādēm, indikācijām ā, par to, ko tas tieši nozīmē, un viņa ir Mm, domā, ka viņi to var, spēs pastāstīt sīkāk par investīciju aizsardzības un investīciju arbitrāžas sistēmas reformām. Runājam par pakalpojumu jautājumiem. Jā, vairāk no jums jau arī atsaucās uz kopīgo paziņojumu, ko sagatavoja komisāri Malmstrāma un, un um, vēstnieks. Un gribētu vērst jūsu uzmanību uz trešo rindkopu šajā paziņojumā. Uh, jo tajā ir ļoti skaidrs vēstījums. Netiek paust nekāda apņemšanās liberalizēt uh, sabiedriskos pakalpojumus. Tad, tad neradīt riskus tātad valsts sektors sniegtiem pakalpojumiem. Un tātad pievienāti uh, šie pakalpojumi, kas ir novirzīti zāru pakalpojumiem. Tātad To visu ļoti skaidri varat izlasīt kopīgajā paziņojumā. Un tālāk, ja runājam par ilgspējību, darba spēku vidi, tā būs viena um, no ļoti svarīgajām nodaļām nolīgumā. Mēs mēģinām sagatavot savu priekšlikumu pirms jūlijā paredzētā saruna raunda, un mēs strādājam ar uh, domu, ka mums ir jāsagatavo šāda nodaļa, kas ir ambiciozāka uh, nekā um, gan Eiropas Savienība, gan ASV ir uh, iepriekš rīkojušās mūsu iepriekšējā nolīguma kontekstā. Tātad priecāsimies sadarboties ar parlamentu un šo komiteju, jo mēs ievirzamies ļoti svarīgā un sarežģītā saruna fāzē. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Nu, tagad tad es uh, pateikšu dažas noslēguma piezīmes. Patiešām šajās īsajās diskusijās mēs atkal varējām pārliecināties par to, ka tie pretrunīgie jautājumi, ko es jau ilustrēju, tādi arī ir. Visi pārējie jautājumi man šķiet ir līdzīgi, ir nepieciešama uzlabojuma ir jābūt detalizētākai informācijai un es gribētu, lai mēs varētu ofensīvi formulēt savus intereses, lai mēs varētu uh, būt pietiekami pārliecinoši, gan sarunājoties ar komisiju, gan ASV, un ir jāparūpējas par jebkāda riska novēršanu. Ja mēs visi esam par to viens prāts, tad noteikti varam savu darbu paveikt godam. Ja mēs runājam par pretrunām, protams, ISDS, Ignacio, es domāju, Tas ir ļoti attaisnot, ka mēs uzaicinām komisāri uz komiteju, lai viņi pastāst par savu redzējumu. Es dzirdēju arī baumas, ka 7. maijā viņi informēs arī padomi par savu jauno modeli. Un lai būtu uh, identiska attieksme pret padomi un parlamentu, uh, Es sagaidu, ka komisāras kundze pirms došanās uz pie žurnālistiem ieradīsies pie mums, stāstīs par savām pārdomām un iesaistīsies diskusijās ar komitejas locekļiem. Un runājot par ziņojumu, to visu mēs tad ņemsim arī vērā. Ja mēs runājam par uh, pamatvajadzību nodrošināšanu, par uh, publiskajiem pakalpojumiem. Tas ir gana jūtīgi, uh, jo situācija ir atšķirīga dažādās dalību valstīs, bet mums ir jāparūpējas, lai šī nodaļa tiktu atvērta tad, kad to vēlēsimies mēs. Marīķi, tev ir taisnība, un arī Ignācio ir taisnība. Ja mēs te runājam arī par malstrēmas precizējumiem, protams, tas ir ļoti svarīgi. Un mums vajadzētu arī to vēl rūpīgāk izpētīt, jo ir vispārīgas nozīmes pakalpojumi, kas netiek subsidēti, bet tie noteikti ir jāizsargā. Tādēļ mums ir tas ļoti detalizēti jāformulē. Runājot par darba ņēmēju tiesībām, man īstenībā šis ir uh, pat tāds centrālais jautājums runājot par uh, izsargāšanos no riskiem. Mēs vēlamies, lai konkurence būtu godīga, lai tā balstītos uz kvalitatīviem un efektīviem pakalpojumiem un produktiem. Nevar konkurēt balstoties uz sociālo dempingu. Un, protams, tas ir saistīts ar astoņām SDO galvenajām darba normām. Es jau pirms tam ziņoju par to, ka mēs bijām Vietnamā. Dārgie kolēģi, bija visai pārsteidzoši, ka ASV, vedot sarunas par TTIP, pieprasa no Vietnamas ievērot astoņas SDO darba normas, tās ratificēt un īstenot. Un ASV apgalvo, ka tam ir jābūt saistošam pasākumam. Un tā tad eh, mēs, piemēram, to mēģinam veicināt, bet eh, ASV no Vietnams pieprast to saistošā veidā īstenot. Kolēģi, nu es to vispār nevaru saprast, ka no vienas puses ASV pieprasa, lai eh, to partneri ievēro saistoši šīs SDO normas, bet paši nav gatavi tās īstenot. Es domāju, ka mums noteikti par to vēl ir jāapspriežas. Ja mēs runājam par sadarbību likumdošanas jomā, to pieminēja Deivids Martins. Jā, tas ir kas jauns un. Mēs tik aktīvi vēl neesam e, diskutējuši par Vitāla Morēras ziņojumu, bet šķiet, ka mūsu nostājas ir visai līdzīgas. Un mēs noteikti esam vienas prātis, ka uh, izstrādājot standartus, uh, patiešām kooperācijā ir liela nozīme, bet runājot par likumdošanu, Tas ir ļoti svarīgi un tam ir jānorisinās un nevajag atkal uh, radīt visu laiku jaunas struktūras papildus jau pastāvošanai sistēmai. Tātad es domāju, ka šajā kontekstā visi grozījumi ir uh, ļoti labi salīdzināmi. Tātad mums ir jāizvērtē, kas ir noticis, ir uh, tāda kā bilance. Uh, jāsa, jāizveido un mēs nevaram to veidot kā tādu uzlējumu Vital Moreras uh, ziņojumam. Mēs noteikti varam vēl to visu detalizētāk atspoguļot, jo esam arī nedaudz uh, iemetuši aci, kas tad notiek sarunās, mums ir jāinformē savu vēlētāju, lai viņi redz, par ko tad mēs visu tad diskutējam un kādā kontekstā tas norisinās. Šī vidusposma bilance ir ļoti svarīga, tātad saprotot, kas jau ir paveikts, kas ir noticis un ko mēs sagaidām nākotnē. Tādēļ šie 898 grozījumi ir rūpīgi jāizpēta, un es esmu pārliecināts, ka šī ekspertīze, it sevišķi ņemot vērā tās zināšanas, kas ir klātesošas atbildīgajās komitejās, ir jāizmanto pilnā apmērā. Jo, protams, katrai komitejai ir savs redzējums, savs leņķis bet eh, tas noteikti var kalpot kā bagātinošs faktors mūsu rezolūcijai. Protams, mums ir jāapzinās, ka šī perspektīva ir jāinkorporē kompromisos. To mēs darīsim turpmāko nedēļu laikā. Mēs pie tā ļoti aktīvi strādāsim, mēs izstrādāsim kompromisu priekšlikumus, jo ir jāpatur prātā mūsu galvenais mērķis, proti, lai pēc iespējas lielāks skaits nobalsotu par rezolūciju, lai mūsu pozīcija būtu pietiekami stingra un stabila ar, sarunājoties ar komisiju un ASV. Un jūs varat noteikti rēķināties ar to, ka visi, kas vēlas panākt, jāpanāk kompromiss, es ar viņiem uzsākšu sarunas par to. Protams, nedaru to pirmo reizi. Iepriekš arī esam pieņēmuši daudz likumdošanas aktus rīči, tur bija šķiet pat 2000 grozījumu iesniegt, un mēs galu galā panācām uh, labus rezultātus, tādēļ es esmu optimistiski noskaņots, ka tas patiešām mums izdosies. tā pieredze, ko esam guvuši, ir jāizmanto tādā veidā, lai mēs būtu pietiekami saliedēti, aizsargājot savas intereses proaktīvā veidā. Un esmu jau pilns nepacietības, tātad gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Yes, uh, dear colleagues. Dārgie kolēģi, Tas bija pēdējais darba kārtības punkts šodien, saka priekšsēdētājs. Esam veiguši nedaudz agrāk. Tiekamies rīt deviņos. Paldies!